glaube, wir können beginnen. Es domāju, mēs varam sākt darbu. Vēlētos vēlreiz atgādināt, ka trešajā stāvā šajā ēkā ir līdzjūtībai grāmata nolikta tiem visiem, kas vēlas ierakstīt savu līdzjūtību visiem aviokatastrofas Malaisijas Airlines bojā gājušiem. Šobrīd vēlos sirsnīgi sveikt transporta komisāru, komisijas vicepriekšsēdētāju Simkalas un došu viņam uzreiz arī vārdu. Lūdzu, Kalas kungs. Thank you very much and uh, good. Liels paldies, labu pēcpusdienu visiem godātie deputāti. Mani mīļie līdzstrādnieki, jaunie tran darboņi, šī komiteja un parlamenti. Man, protams, arī jāpauž milzīgais šoks par šo pagājušās nedēļas katastrofu. Un pirms mēs pievēršamies parastajām tēmām un lietām, man jums jāsaka, ka tas tiešām ir ļoti skumji, tas met milzu ēnu par mūsu ikdienu šobrīd, tas ir ārkārtīgs šoks. Esam jau pauduši visdziļāko līdzītību upuru ģimenēm, Un, protams, ka esam aicinājuši arī organizēt pamatīgu starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāpēc šī katastrofa norisinājās, kas pie tā vainīgs, un tas jādara pēc iespējas straujāk. Bet kas, protams, eh, vēl trakāk, jo, nu, viss negadījumi vienmēr ir šokējoši, bet vēl šausmīgāks ir šīs sekas mēs esam satikuši, tikušies cilvēkiem, kas ir pieredzējušā ziņā un kas saka, ka viņi nekad nekādu tādu nav pieredzējuši, ka šādi rīkojas pēc negadījuma. Mums tiešām ārkārtīgi skumji, ka joprojām e, visi šī, visi šī, visi drošības, visi drošības normas ir pārkāptas, visi noteikumi pārkāpt, nekas nav ievērots katastrofas vietā, nav bijis nekāda respekta par cilvēku cieņu, e, tāpēc mēs aicinam visas iesaistītās puses sadarboties, lai izmeklēšana var virz, varētu virzīties uz priekšu Un tad vēlāk, protams, ja jums ir jautājumi, tad es varu jums varbūt sīkāk pastāstīt. Jūs jau zinat, ka Eiropas ārlietu ministri arī šobrīd tiekas, lai apsk apskatītu politiskās sekas, kas tam visam būs. Bet nu tālāk atgriežamies pie mūsu parastā darba. Pirmām kārtām eh, gribētu apsveikt Maiklu Krāmeru ar viņu ievēlēšanu Tran komitejas priekšsēdājā amatā un arī koordinātors gribu apsveikt viņu jaunajās lomās. Uh, Vēlos jūs visus apsveikt, protams, arī ar to, ka esat izvēlējušies transporta komiteju, kur tālāk virzīt savu darbu un veidot eh, nu, kopējo transportu jomu sainu. Redzu ļoti daudz pieredzējušu deputātus šeit telpā, daudzus, kas jau ļoti labi zina visus šos ar transportu saistītos jautājumus un redzu arī jaunas sejas. Domāju, ka tas, protams, būs ļoti izaicinošs laiks un. Uh, Jāsaka, es domāju, ka šī komiteja ir viena no aktīvākajām parlamentā un uzdrīkstos nu, pat teikt, ka varbūt viss viena no svarīgākajām komitejām. Nu, protams, uzskati jau mēdz arī dalīties, bet es domāju, ka transporta komiteja ir sev pierādījusi kā konstruktīva komiteja un ir devusi būtiski ieguldījumu Eiropas Savienības politiku veidošanā. Transports ir ļoti svarīgs sektors Eiropas ekonomikā. Tas ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi un ļauj ES uzņēmumiem tirgoties, nodarboties ar eksportu. Vairāk kā viens miljons uzņēmumu, kas visam tiešā veidā nodarbina vairāk kā um, 11 miljonus iedzīvotāju un veido 5% no Eiropas Savienības IKP. Tas attiecas arī uz transporta līdzekļu ražošanu, mm, to uzturēšanu, infrastruktūru uzturēšanu, celšanu Un to visu veids uzņēmumi. Un saskaņā ar viņu datiem jāsaka, šie skaitļi ir vēl lielāki. Transports turklāt ir arī ārkārtīgi svarīgs investētājs. Eiropas Savienībā ir ļoti spētīga nostāja attiecībā uz transporta līdzekļu ražošanu. Nākā 50% no pasaules tirzniecības nāk tieši, šai ziņā nāk tieši no Eiropas. Priekšā tā godātie deputanti. Ja transports tiešām ir tāds būtisks uh, Um, būtisks sektors Eiropas Savienībā, tad jāsaka, tas vienlaicīgi sastops arī ar daudzām problēmām. Ļaujiet man jums nosaukt pāris no tām. Uh, Pirmām kārtām jārunā par transporta infrastruktūru, pieejamību un kvalitāti, kas ir ļoti atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. Visā Eiropas Savienībā ciešam no tā, ka arvien vairāk trūkst resursu uzturēšanai infrastruktūras jomā. Valsts investīcijas transporta infrastruktūrā ir samazinājušās burtiski dramatiski no 1 IKP 2005. līdz 0,75% 2011. gadā. Reiz, reiz tas tika skatīts kā pasaules kvalitātes um, mērķis mērs, bet jā, visā pasaulē, bet tad jāsaka, ka tagad šīs sastrēguma izmaksas ir apmēram 1% no ESIKP. ES pilsoņi prasa, lai būtu augstas kvalitātes drošs eh, transports un transporta pakalpojumi. Nepieciešams uh, samazināt negadījumu skaitu, tie samazinās par 9%, 9% 12. gadā, 15% pagājušajā gadā, tomēr joprojām ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas mirst satiksmes negadījumos uz ceļiem. Kas attiec uz ceļu satiksmi, mēs esam paši noteikuši mērķi samazināt par 50% letālo gadījumu skaitu uz ceļu satiksmes negadījumos uz ceļiem līdz 2020. gadam. Un pēdējos gados ir bijis e, konsekvences samazinājums. Tomēr jāsaka, vēl iespējams darīt daudz vairāk. Tas attiec arī uz tiem gadījumiem, kad iedzīvotāji gūst nopietnas ievainojums. Eiropas pilsoņi un uzņēmumi vēlas daudz novatorskākus, ērtākus un precīzākus, la, la, savlaicīgākus transporta pakalpojumus par zemāku cenu. Uh, bet jāsaka, joprojām pastāv juridiskas amnestrijas un tehniskas barjeras iekšējā tirgus pilnīgai pabeigšanai. Tā visa rezultātā rodas ne efektivitātes trūkums un, protams, arī izdevumu lietotājiem. Viedo mobilitātes sistēmu eh, izvietošana norisinās ļoti lēni, un tāpat ir problēmas ar sastarpējo savietojamību. Nu, piemēram, lūk, neizmantota kapacitāte nereti. Un visbeidzot, protams, siltumnīca efektu izraisošās gāzes. Uh, Mums ir bijis samazinājums 4,2% laikā no 2008. līdz 2012. gadu, bet nevaram šeit gulēt uz lauriem. Mums pilnīgi noteikti ir jārīkojas tālāk. Mums ir 20% samazinājuma mērķis laikam līdz 2030. gadam. Eiropas Savienības transporta sistēmas atkarīgs joprojām lielā mērā no naftas produktiem, un tas tieši ietekmē klimatu pārmaiņas un arī mūsu tautsēmniecību. Eiropas Savienība tērē vairāk kā vienu miljardu eiro dienā naftas importam un pusi no šīs summas tiek izmantotas tieši transporta līdzekļu, kuģu un tā tālāk darbināšanai priekšā, tā gūtā tie deputāti. Šobrīd varbūt vēl ir pārāk arī sniegt kopsavilkumu par to, ko ir darījis komisija, lai šos problēmu jautājumus risināt savu mandātu laikā, jo tas, protams, drīzāk būs jādara nākamajai komisijai. Tā, šī nākamā komisija arī nāks klējā ar jaunajām iniciatīvām un savu darbu plānu turpmākiem pieciem gadiem. Bet šodien gribu ar jums apspriest tos pasākumus un mērus, ko es esam ierosinājuši jūsu komiteja izskatīt turpmākajās nedēļās un mēnešos. Vairāk kā 15 ne, nepabeigtu likumdošanas failu, kas jums jāapspriež. Ļaujiet man pievērsties prioritatīvajiem failiem, jeb dokumentiem, un gribu ar prieku jums teikt, ka pilnīgi noteikti tie lielā mērā atbilst tām prioritātēm, ko jums šorīt lika priekšā ministrs Lupī pārstāvot Itālijas prezidentūru. Pirmām kārtām ceturtā dzelzceļa pakotne. Šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga, lai panāktu to, ka Eiropas dzelzceļa un kopējā transporta sistēma ir daudz efektīvāka, konkurētspējīgāka un arī daudz vairāk finansiāli pamatotāka. Ir ārkārtīgi svarīgi izvērot patiešām reālu iekšējo tirgu dzelzceļa tirgu. Padomu šobrīd spriež par tā saukto tirgus pīlāru šai pakotnē. Tas saistīts ar iekšzemes pasažieru pakalpojumu atvēršanu, vispārēju konkurenci un pārvaldību. Tajā pašā laikā Itālijas prezidentūra ir norādījusi, ka tā vēlas uzsākt sarunas par tehnisko pīlāru ar parlamentu, un jāsaka, tas man ārkārtīgi patīk. Es labprāt redzētu šā, šo pīlāru arī pieņemtā formā. Tas ļaus gūt progresu abās pusēs um, un nodrošinās pakotnes pieejamu. Otram kārtām, protams, ceļu transports. Mūsu pirmā prioritāte ir padarīt uh, smago automašīnu pārvadājumus vidē draudzīgākus un drošākus. Īpaši tāpēc, ka 72% no kravām joprojām tiek pārvadāti pa ceļiem. Un tāpēc atzinīgi vērtē 2014. gada aprīlī pieņemto Laichtfrīdas ziņojumu par šo jautājumu. Tas atbilst vispārējiem mērķiem, ko ir noteikusi arī komisija savā priekšlikumā. Pēc tam, kad tika panākta politiskā vienošanās padomē jūnijā, komisija šobrīd ar nepacietību gaida starp iestāžu sarunas, kas varētu uzsākties rudenī, ar mērķi straušo dokumentu pieņemt. Eh, vēl par ceļu sektoru runājot, komisija pagājuši piekdien pieņēma jaunu likumdošanas priekšlikumu par pārobežu Um, izmeklējumiem ceļu satiksmes pārkāpumu gadījumos. Ceļu satiksmes noteikumi ir jāizcenošana un nedrīkst būt tikai sankcijas, bet ir jābūt arī demotivējošiem pasākumiem un motivācijai atbildīgai um, braukšanai. Ja mums izniedzam jaunu priekšlikumu, kas nāk kā tieši seks, nesījam nolēmumu mēs kopi, kopienas tiesā. Tiesa konstatēja, ka pašreizējie tiesība akti paliks spēkā Eh, vienu gadu un pēc tam tie jāmaina. Un tāpēc mēs vēlamies izvairīties no kāda veida iztrūkumiem šeit. Eh, parlaments un padomi ir vienojušies, ka steidzamā kārtā šo priekšlikumu arī pieņems. Trešā prioritāte ir ostu pakalpojumu regulējuma priekšlikums. Te vēlamies aizsargāt ostu operators pret jebkādu juridisku neskaidrību un negodīgu konkurenci, vienlaicīgi piesaistot investors Eiropas ostām. Uh, Ostu pakalpojumu priekšlikums papildina to spēcīgo lomu, ko ostas spēlē Transeiropas tīklos. Esam paredzējuši arī padomē gūt mm, progresu. Šķiet, ka līdz oktobrim tiks panākta politiskā vienošanās, nu pēc tam būs jūsu ziņā nonākt pie gala nostājas parlamentā un e, uzsākt iestāžu sarunas. Gribu uzsvērt, ka ostas regulas pieņemšana ir priekšnoteikums godīgai un efektīvai kontrolei Eh, attiecībā uz valsts atbalsta nodrošināšanu šai jomā un arī iespējai tālākai šo noteikumu izstrādāšanai un attīstīšanai, ko varētu veikt komisija, tas komisārs, kas atbildīgs par konkurenci. Nākamā prioritāte ir aviācijas sektors. Tas ir ļoti novatorisks un ātri augošs sektors. 50% satiksmes pieaugums paredzēts turpmākos 20 gados, lai izvairītos no tā, ka šo kap ka kapacitāti tiek pārsniegt, vēlamies uzlabot eh, ambiciošo situāciju piedāvājot ambiciozu pakotni, ko saucam par vienotās Eiropas debesis 2 plus pakotni. Priecājos, ka Itālijas prezidentūra pie šī, šīs pakotnes jau ir sākusi darbu padomē bet es, un esmu pārliecināts, ka varēs gūt būtisku progresu, bet tikai tad, ja parlaments kopā ar iesaistītajām pusēm izdarīs spiedienu uz dalību valstīm. Piektā prioritāte ir urbānās mobilitātes veicināšana, ja pilsētu mobilitātes veicināšana. Komisija 2013. gada rudenī lika priekšā pilsētu mobilitātes atbalsta pakotne kur tiek izklāstītas virkne konkrētas rekomendācijas darbībai nacionālā līmenī, es domāju, ka šeit arī parlamentam spēlējam nopietnu lomu, lai panāktu vispārēju vienošanos par ilgtermiņa vīziju attiecībā uz ilgspējīgu pilsētvidas mobilitāti. Un visbeidzot, kas nav mazsvarīgi, man jāpiem, jāpiemina TNT koridoru realizēšana. Šī lēmums par šo jomu, manuprāt, ir viens no lielākiem panākumiem pēdējo piecu gadu laikā. 26 miljārdi eiro paredzēti infrastruktūras investīcijām laikam no 2013. līdz līdz 2020. gadam. Mums ir izdevies trīskāršot šos līdzekļus. Šī nauda pirmām kārtām palīdzēs finansēt deviņus milzīgus transporta koridorus, kas čārso Eiropu. Konkrēti tas nozīmē 15 tūkstošu dzelzceļa līniju, um, kas tiks um, uzlabots, padarīts par ātrgaitas līnijām 38 lidostas, tiks aprīkots ar jauniem dzelzceļa pieslēgumiem. Uh, un e, savukārt daudzās ostās tiks arī nodrošināta piekļuva. Tas viss ir ļoti labi, bet tālāk jārīkojas, lai tiktu izstrādāt arī e, pārvaldības noteikumi, lai šie projekti tiktu finalizēti un attiecīgi tiktu sadalīti līdzekļi. Priekšādātāji godātie deputāti. Kopumā pēdējie gadi ir bijuši ļoti veiksmīgi transporta politikas attīstībā. Kopumā ir eh, mainījies, mainījies svarpunkts, no tra vairs transports netiek uzskatīts par problēmu un tikai negadījumu cēloni, bet drīzāk kā tādu mm, mugurkaulu tautsēmniecībai esam centušies eh, savienot tīklus, nodrošināt eh, konkurēt spēju transporta politika ir progresējusi, iestiesīsies tādās jaunās jomās kā alternatīvie enerģijas avoti, transporta līdzekļi, loģistika un tā tālāk. Esam to visu panākuši kopā ar jums un gribu te teikt tāpēc paldies parlamentu un iepriekšējai transporta komitejai. Un esmu pārliecināts, ka jūs šo lielisko eh, nepabeigto darbu, pabeigto darbu sarakstu papildināsiet ar jauniem pabeigtiem darbiem darba mums priekšā vēl ir ļoti daudz un gribu uzsvērt, ka komisija pilnīgi noteikti ir gatava ar jums sadarboties atklāt, atvērtā, pārskatāmā veidā un sniegt jums visu iespējamo informāciju, kas jums varētu būt nepieciešama tālākajiem darbam. Paldies! Ja, natürlich... Jā, mēs, protams, vēlamies pateikties par šo uzrunu, un es domāju, ka varu arī teikt par šiem komplimentiem, ko mēs saņēmām par iepriekšējo komitejas darbu. Uzskatām, ka arī nākamajā uh, sasaukumā saņemsim tāds pašs uh, kom kompliments. Nevienmēr varam piekrist komisijai un padomēji, bet esam gatavi konstruktīvi strādāt par kopīgajiem mērķiem. Tagad došu vārdu vispirms koordinatoriem. Lūdzu, iekļauties trīs minūtēs. Vandenkamp kungs pirmais. Jā, paldies. Paldies, priekšsādātā kungs. Jānis Beģis. Šķiet, eh, ka varbūt ir dīvaini, ka es jums to saku tagad, bet eh, es eh, vēlētos jums pateikt sekojošo. Arī es vairs nevaru ignorēt to, kas ir noticis Ukrainā. Ja viss notiks tā, kā mēs sagaidām, tad ir paredzēts, ka līķi nonāks Nīderlandē rīta no rīta, un otrs jautājums, uz ko ir noteikti jāatbild, kā tas varēja notikt. Es vēlētos pajautāt, vai komisārs eh, izstrādās kādu plānu, kādā veidā notiks eh, izpēte un kā tiks uzraudzīti šī iespējas darbi Ukrainā. Mans kolēģis no sociālu, sociālistu grupas jautāja par Eurokontrolu iekļaušanos šajos darbos un kāda būs komisijas loma izpētē turpmākajās nedēļās. Šorīt eh, mums bija ārkārtīgi entuziastisks transporta ministrs, kurš piedalījās mūsu sēdē, un viņš eh, ir paredzējis pabeigt eh, arī ceturto dzelzceļa pakotni un vēl divus citus milzīgus apjomīgus failus. Mans jautājums komisāram, kā jūs eh, palīdzēsiet šim ministram, jo, ja es pareizi saprotu, tad jūs turpināsiet strādāt līdz 30. oktobrim un jaunā komisija savu darbu uzsāks 1. novembrī. Tas nozīmē, ka jums eh, patiesībā lielākā daļa Itālijas prezidentūras laika būs jāstrādā kopā. Paldies par to, ko jūs teicāt par ceļu drošības uzlabošanu. Es jums pilnībā piekrītu, bieži vien to, ko mēs varētu darīt, mēs nenovērtējam pietiekam augstu. Bet par gaisa transportu pāri Gibraltāram un kāda ir spriedze šajos jautājumos starp Spāniju un Lielbritāniju. Un vēl viens jautājums, vai jūs varēsiet atrisināt tuvākajos mēnešos šo spriedzi, un ja domājat, tad ko jūs darīsiet? Vēl viens jautājums, par ko šodien spriedām, bija par sociālo dempingu. Dempingu šoferu nozarēm. Un vai jūs esat domājis kaut ko vēl paveikt? Un vēl visbeidzot transports un pilsētas. Arī šo jomu pieminēja Itālijas ministrs. Mēs eh, zinām, ka pilsētas ir tāda veida ekonomiskais motors, bet eh, vai jūs nodrošināsiet arī šeit kādas iniciatīvas? Jā, paldies. Izmails Ertuks tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji, godātais komisāra kungs. Vispirms paldies par atskatu uz pēdējiem gadiem. Manuprāt, tas nav apstrīdams kā ar TNT likumdošanu mēs esam plaši pavēruši durvis līdz pat 2030, varbūt pat 50. gadam. Tas, manuprāt, ir liels nopelns pateicoties jūsu darbam, jūsu ģenerāla direktorātam. Uzskatu arī, ka ir ļoti svarīgi, ka esat dzelzceļa paketes, kaut arī saturiski mūsu viedokļi šur un tur ir atšķirušies, bet tas, ka darbs virzās uz priekšu, ir ļoti svarīgi, tīpaši tehniskajā jomā lai mēs šīs barjeras, šo šķēršus, kas vēl ES ietvaros ir par certifikāciju un licencēšanu, arī varētu pārvarēt. Komisār kungs, es vēlos arī paskatīties uz priekšu un, ja atļausiet, apzinoties, ka jūs līdz novembrim vēl būsiet šajā amatā un mēs īsti nezinām, kas tur tālāk notiks, tomēr uzskatām, ka jūsu ģenerāla direktorāts strādās arī tālāk, un jums noteikti vajadzēja būt arī sagatavotam strādāt tālāk, vēlots arī lūgt jūs komentēt to. Pirmkārt, eh, Itālijas prezidentūras eh, ietvaros mēs arī dzirdējām eh, no ministra šorīt, ka notiks darbs arī uz priekšu, un tā kā mēs iepriekš pie lidostām uh, esam strādājuši ar šiem pretrunām starp DigiMove un DigiCompetition. Jūs saprotat, par ko es runāju? Par valsts atbalstu un likumdošanu šajā jomā. Tās direktīvas, kas ir valsts atbalstam, kur vienā ģenerāla direktorātā tulko vienā virzienā un jūsējā savādāk. Varbūt, ja mēs ķeramies pie šīs eh, paketes klāt, Varbūt būtu labi, ja šos divus mehānismus eh, kopīgi skatot, lai nebūtu tā, ka mēs strādājam pa likumdošanu vienā jomā uz priekšu, bet otrs ģenerāldirektorāts komisijā eh, to visu mums eh, met zemē un saka, ka nedara. Līdz ar to vēlos arī pajautāt, cik lielā mērā jūsu ģenerāla direktorāts, vismaz tā man ticis ir teikts, ka tā ir prioritāte tuvākajos gados, kabotāža respektīvi kā tur darbs eh, noritēs tālāk? Cik es saprotu, eh, būs eh, liberalizācijas tendence arī turpmāk, vismaz jūs ģenerāla direktorātā. Tas mums būtu svarīgi zināt, kā ir ar sociālajiem standartiem transporta nozarē. Mēs zinām, ka ļoti daudz, ka, kas šeit tiek runāts, mēs zinām, ka standarti tiek pazemināti, mēs zinām, ka kravas auto vadītāji organizējušies eh, Eiropas līmenī ne tikai eh, Nīderlandē, Vācijā, bet arī daudzās citās valstīs. Un man viena no svarīgākajām lietām ir, ir ar eh, Vision Zero par drošību uz autoceļiem. Kādas baltās grāmatas mērķus jūs izvirzīsiet kā svarīgākos tuvākajos gados? Paldies, Roberts Zīle. Yes, uh, thank you, President, and uh, thank you. Paldies priekšādātāji, paldies komisāru kungam par to, ka jūs ieradāties šeit. Jā, jums tāda jauna situācija, jauns komitejas sastāvs, bet es domāju, ka ļoti daudz no šiem deputātiem ar jums sadarbošos jau daudzus gadus. Paldies par laipniem vārdiem. Kas attiec uz 11. jūlija incidentu, mēs to apspriedām arī ar ministru, bet jāsaka atbild no viņa nedzirdējām. Jūs ievadvados teicāt, ka, lūk, īpaši šausmas rada šī situācija pēc katastrofas, nu, lai kā mēs to varbūt diplomātiski nesauktu. Kā jūs prāt, eh, ko jūs domājat par šo situāciju, kad valsts prezidents ietekmē eh, attiecības ar kaimiņu attiecībām, attiecībām Kas notiek attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem ar izmeklēšanu pēc incidentiem? Kurš tad ir, šī, kurš tad ir atbildīgs par izmeklēšanu? Varbūt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzsākt diskusijas par to, kas notiek starptautiskā līmenī un mainīt šo starptautiskos. Es tiešām ceru, ka nekas tāds vairs nenotiks, bet eh, ja kaut kas tāds notiek, tad iznāk, ka neviens nav atbildīgs. Kurš tad var nodrošināt pilnīgi neatkarīgu izmeklēšanu? Es domāju, tā ir tāda jauna situācija. Un varbūt tāpēc te vajadzētu nākt klajā ar zināmu iniciatīvu. Uh, it, it... Par dzelzceļu pakotni runājot, ja pareizi saprotu, un nu, ko, pilnīgi noteikti labojiet man, ja es kļūdos, Itālijas prezidentūra vēlas turpināt darbu pie šī dokumenta kā pie pakotnes. Bet saprotu, ka pēc oktobra padomas viņi vēlas uzsākt oficiālu trialogu par tehnisko daļu, kas notiks ar pārvaldību un pārējo. Varbūt es kļūdos, bet nu varbūt tad labojiet mani, ja es kaut ko saku nepareizi. Tīpaši ņemot vērā, ka lūk, tajā laikā jau mainīsies arī komisijas sastāvs. Un visbeidzot, par šo dempingu. Es ļoti saprotu, ka atsevišķām dalībvalstīm šis sociālais dempinga jautājums ir ļoti akūts. Uh, Nu, tas nozīmē, jā, ka kādam ir jāmaksā šīs sociālās izmaksas, ja cenas ir mazākas par pašizmaksu. Bet kā tad tas notiks, ja mums ir vienams tirgus transporta jomā? Ņemot vērā kabotāžu ceļu satiksmi. Kurā virzienā ies komisija? Vai mēs iesim patiešām uz tādu vienotu tirgu visos transporta veidos? Jeb jūs vēlaties tomēr turēt šos tirgus atsevišķi? Es saprotu, ka tas ir politisks jautājums. Thank you. Bet ja vīzu lietas jāsauc īstajos vārdos, vai tas dempings vai tomēr kaut kas cits? Danke, dann wäre jetzt Gesine Meisner dran. Paldies tālāk, Gesine Meisner. Jā, paldies, eh, Kalaskungs, paldies par šo prezentāciju, man prieks, ka jūs kā komisārs vēl esat eh, pie mums šeit viesos. Es domāju, ka mēs visi šai komitejā apzināmies, cik svarīga ir transporta politika, tāpēc mēs arī esam šeit. Uh, Iekšējais tirgus bez transporta nav iedomājams, un ir pilnīgi arī pareizi, ka iekšējais vienotais tirgus nav pabeigts vēl. To mēs varam secināt pēc tā, kas eh, pēdējos piecos gados ir noticis vēl, vēl labāk nekā šī TNT eh, karte. Ja, bet metro karte ir man eh, iemīļotākā karte, kas parāda iekšējā tirgu Eiropā ir uh, vienot kā metro plānojums lielpilsētā, un šis priekšlikums no komisijas, ko mēs arī ar lielu vairākumu izcīnījām, eh, respektīvi panākot lielāku finansējumu tam, tas tomēr vēl nav pabeidzis un eh, noslēdz darbu pie vienotā tirgus. Protams, ka mēs vēlamies mazāk bojāgājušos satiksmes negadījumos. Jāsaka, laikam, eh, lidmašīnas nevis katastrofa, bet notriekšana kā mēs varam runāt par kaut kādiem eh, līgumiem avio satiksmē, eh, ja nav nodrošināta pat drošība. Tad arī attiecībā uz eh, ielām un ceļiem mēs vēlamies, lai būtu mazāk bojāgaišo, protams, arī zaļāk šī nozare. Protams, ka mums ir likumdošana jāpieņem tādā veidā, lai uzņēmēji, kur saskar arī spētu to izpildīt. Un tagad konkrēti jautājumi par vienotām Eiropas debesīm tas ir pilnīgi traki, ka mums vēl nav šī lieta pabeigta, dalība valsts nav to īstenojuši. Kā jūs pats novērtējat, kā komisārs, kā tur turpināsies ar vienotajām debesīm? Itāļi saka, ka viņi paveiks to, mēs, protams, vēlamies to, bet eh, kāds ir jūsu viedoklis personīgais? Eh, jo te daudz kas tiek arī bloķēts. Par TNT un eh, CEF, kā tur tālāk ies ar projektu obligācijām? kā jaunu finansējumu iespēju. Tā tagad ir pieejama, bet eh, tas viss ir tādā izmēģinājuma fāzē un nav tik tālu, cik mēs pat varbūt gribējuši to. Un pēdējais jautājums - alternatīvās degvielas. Tur mums ir tādi mazāk ambiciozi mērķi. Trilogā, kā komisija to ierosināja, mūsu mērķi stipri atpaliek no tā, kas būtu iespējams. Piemēram, ostu jautājumā uh, sašķirinātā gāze, es domāju, tur ir daudz vairāk nekā dalība valsts ir lēmuši savu laiku. Vai tur kaut kas ir darāms, lai varētu virzīties pietiekam ātri uz priekšu? Jo alternatīvā enerģija arī ir svarīgs jautājums visai transporta nozarei Eiropā. Paldies! Paldies! Maija Kiljonen, es ceru, ka pareizi izrunāju vārdu. Lūdzu. Arvoisa puheenjohtaja, Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais eh, komisāra kungs, vispirms es vēlētos pateikties komisāram par ļoti labo ziņojumu. Un eh, tas, ka jūs joprojām interesē Eiropas transporta nākotne un lielākais jautājums arī no manas politiskās grupas, eh, tieši runājot par Eiropas nākotni, par Eiropas ekonomisko izaugsmu, par jaunu darba vietu radīšanu par to, kādā veidā transporta nozara varētu tajā piedalīties un kādā veidā Eiropa var dot tam savu pievienoto vērtību. Esmu pārliecināta, ka par to turpmākajos gados mēs arī runāsim. Ik viens no mums zina, ka ne jau visu šajā pasaulē mēs varam rekonstruēt, un ne jau visu šajā pasaulē mēs sakārtosim, uzceļot jaunus ceļus, jaunas lidostas. Un tomēr transportam ir jāiet laikam līdzi. Tehnoloģijas attīstās, un to vajadzētu izmantot arī šajā nozarē. Tas ir saistīts zināmā mērā arī ar transporta drošības jautājumiem, satiksmes drošības jautājumiem un kā izmantot tādas tehnoloģijas, kuras glābtu cilvēkus pat smagās katastrofās. Mēs esam izmantojuši ļoti lielus naudas līdzekļus, eh, lai uzlabotu drošības ceļi, ceļiem, un tomēr šobrīd daudz tiek runāts par tā saucamo viedo transportu. Vajadzētu par to padomāt. Un otrs jautājums eh, par alternatīvajiem degvielas, degvielas iespējām. Kādā veidā tuvākajos gados eh, jūs risināsiet šo jomu, lai Eiropa būtu sava veida pionieris? un mēģinātu gan jaunākos zinātnes atklājums izmantot šajā alternatīvo enerģiju izmantošanā, gan arī attīstīt varbūt citus vēl nezināmus, nu, nezināmus nozars. Paldies! Dankeschön, jetzt. Paldies, Karina Medēla tālāk. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Kalaskungs, sveiki. Es jūs nepazīstu vēl. Jūs mani arī nepazīstam, bet par jums es lasīju presē ļoti daudz, un tāpēc mans jautājums ir pavisam vienkāršs. Kas ir jūsu paveiktais? Kas jūsuprāt ir paveikts? Kur esat paveikts? Vai jums ir bijis tāda veiksmes stāsts, ja jums ir, ir bijušas lietas, kur jums nav izdevies panākt to, ko vēlējāties? Kā jūs strādājat visu šo iepriekšējo laiku? Jūs sakāt, jā, lūk, transporta sektors ir tik, liel, tik lielisks, tik svarīgs un tā tālāk. Jā, tam es piekrītu. Bet kā jūs šajā ziņā sastrādājaties ar citiem komisāriem? Nu, piemēram, sociālo lietu komisārs tik runāts par sociālo dempingu. Nu, kāpēc, piemēram, nosūt, darbinieku nosūtīšanas direktīvā ir iekļauts tādas lietas, kas nešķiet pie, nav, nav pieņems, kāpēc, piemēram, lūk, visu šī apmešanās, jeb nakšņošanas vietu lieta tur nav minēta. Mēs taču vēlamies cīnīties pret sociālo dempingu, pret nabadzību, zinot, ka ļoti daudziem joprojām nav piekļuvs mobilitātei. Vēl viens piemērs, vai jūs esat sastrādājies arī, piemēram, ar vidas aizsardzības komitāru? Kāds var būt, ka 2014. gadā joprojām aviācijas sektors nav noteicis eh, klimata pārmaiņu samazināšanas mērķus? Kāpēc reģionālās attiecības, attīstības kontekstā un pilsētvidas mobilitācijas jomā, mobilitācijas jomā, piemēram, nav rekomendācijas un tā tālāk? Transports taču ir ļoti svarīgs arī pilsētām. Mēs gaidām no jums to. Un vēl viena lieta, ko gribu jums vaicāt. Jūs runājat par ceturto dzelzceļa pakotni, un es gribētu zināt, tāpēc, ka es intervijā par to lasīju, ko jūs saprotat ar to, ka, lūk, Eiropā, tā kā tas minēt jūsu priekšlikumos, vēlamies, lai Eiropā tiek izvēd, izveidot konkurence, kas nāktu par labu um, lietotājiem. Un tie ceļi, kas tiek ierosināti šajā konkrētajā pā, um, pakotnē, esot vājināti parlamenta darbības rezultātā. Komisārkungs. Kāda tad ir Eiropas komisāra loma? Vai tad jums nav jāsastrādājas ar Eiropas parlamentu? Un tā nostāja, ko mēs veidojam, pārstāv Eiropas pilsoņus. Tā ir jums jāizstāv padomē, nevis jārunā pret mums. Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren tālāk. Tak, ordförande. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies Kalas kungam par prezentāciju. Man ir jautājums par dzelzceļa transportu un par eh, dzelzceļu pārvadājumiem. Zviedrija jau ir veikusi zināmas reformas, un tomēr eh, šobrīd sabiedriskais dzelzceļa transports ir privatizēts, un, protams, ka privātie uzņēmumi vēlas par pēc iespējas mazāku cenu iegūt pēc iespējas lielāku ieņēmumu. Šobrīd eh, infrastruktūra un eh, viss pārējais, teiksim, ritošais sastāvs ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī, un šobrīd jūs šo sistēmu, kas manā valstī jau nedarbojās, eh, vēlaties īstenot visā kontinentā. Vēl viens komentārs. Man lielā mērā uztrauc kabatāža un eh, sociālais dempings, kas nāk tā pavadām. Arī Zviedrija, kā citas pārējās valstis, eh, Zviedrijā ir daudz eh, uzņēmumu, kuri izmanto ļoti lētu darba spēku un tādajādi varbūt uzņēmumi, kuri maksā koplīgumā noteiktas algas, tie zaudē. Uh, Šobrīd eh, Zviedrijā var nopirkt transporta pārvadējumu par 5 eiro uz 10 kilometriem. Tas, tas ir ārkārtīgi zems, zema cena, un eh, tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi um, smaga situācija, piemēram, eh, Zviedrijas uzņēmumam, lai veikt pārvadājumu 10 km attālumā ir nepieciešams 12, 12 eiro. Bet eh, šobrīd eh, nav iespējas Zviedrijas pārvadātājiem izkonkurēt kādu citu, kurš nāk eh, no citas valsts un piedāvā to pašu pakalpojumu par 5 eiro uz 10 kilometriem. Šobrīd Zviedrijā milzīga problēma ir viltotas, viltotas tiesības un kā to apkarot, mēs nezinām. Pie tam viltotas tiesības smagā mašīna šoferiem ir milzīga problēma. Un, eh, piemēram, Norvēģijā ir bijuši vairāk gadījumi, kad smagā mašīna ir apturēta un tā ir braukusi vairāk kā diennakti pēc diennakti no vietas. Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot instrumentu, kas eh, apturētu šo sistēmu. Paldies, ko jūs darīsiet? Jā, vēl trīs cilvēki ir pieteikušies runātāju sarakstā. Nilsens kungs, Fosters kundze, Andersens kundze. Ar to mēs tad arī noslēgsim katram pa divām minūtēm, un tad jūs varēsiet atbildēt, komisār kungs. Nielsen kungs. Chairman, and, uh, welcome to, um, Commissioner... Paldies, un sveicināti, nē, es teicu Nielsens kundze. Nielsen? No, nu, es taču sacīju Nielsen eh, kungs un pēc tam Fostere. Paldies, saka Nielsen kungs. Paldies. Es tomēr pirms jums, Fosters kundze. Tātad vēlreiz paldies, priekšsēdētāja kungs. Mans koordinators ir pateicis, kas manai grupai ir svarīgi, un tomēr es vēlētos piebilst, ka. Uh, Es e, šajā komitejā ne, neesmu nekad strādājis, es e, nāku no Ziemeļzviedrijas, un e, es darīšu visu, lai komiteja, komisija un Somijas un Zviedrijas valdības neaizmirstu to, cik svarīgi ir investēt infrastruktūrā tieši Ziemeļ Eiropā un attālajos reģionos. Uh, Jo atcerēsimies, ka Ziemeļa Eiropa nebeidzās ar Ziemeļa Eiropas eh, galvaspilsētām. Mums ir izdalīta karta, kurā runa iet par eh, koridoriem. Eh, mēs reģionā mēģinām strādāt pie tā saucamā Botnijas koridora. Ļoti labi, ka komisārs par to ir informēts. Ko tad vajadzētu atcerēties? Gandrīz 95% no dzelsrūdas, kas ir nepieciešama smagajai, smagajai rūpniecībai Eiropā atrodas tieši Ziemeļ Zviedrijā. Un uh, uzskatu, ka mežu resursi, kas ir Ziemeļ Zviedrijā un Ziemeļ Somijā, ir milzīgs resurss. Un e, mežu mēs pietiekam nenovērtējam. Mežs ir būtisks izējuma materiāls, kas ir nepieciešams Eiropai. Tāpēc ne tikai mana reģiona vārdā, bet visas Eiropas vārdā es uzskatu, mēs nedrīkstam aizmirst transporta infrastruktūras attīstību Ziemeļzviedrijā. Paldies! Danke! Jā, paldies! Tagad vārds Fosteris kundzei. Uh, thanks. Paldies, priekšsarētāji! pāris lietas, eh, papildinot to, ko jau kolēģis sacīja. Tad, kad šorīt šeit bija Itālijas ministrs, bija arī komentāri par Malaizijas lidmašīnas incidentu, bet es vēlos uzsvērt vēlreiz, jo cilvēki turpina atsaukties to kā uz gaisa negadījumu. Šeit nav runa par negadījumu. Šī ir situācija, kuru izraisījuši teroristi. Tas ir teroristisks uzbrukums. Uh, Mums kaut kad šos cilvēkus ir jāredz Hāgā, tiesas priekšā. Bet varbūt jūs varat izmantot savu dienestu kā komisārs, sadarbojoties ar Itālijas prezidentūru. Un es nevēlos, lai tikt ierobežotu plašsaziņas līdzekļus, bet pat no reprezentablām uh, Eh, stacijām mēs dzirdam tādas nepieņemamas paziņojums un redzam, ka cilvēks staigā par, par notikumu vietu. Mēs redzam, ka tas ir not, tieši tajā vietā, kur lidmašīna kritus. Personīgās lietas tiek ņemtas, šos cilvēks, cilvēks ir jātiesā, kriminālā tiesā. Tas nav pieļaujams. Un es manuprāt, bojāgājuši radinieki vienkārši ir ārprātā. Redzot to katru dienu, manuprāt, tas tiešām liecina par ļoti zemiem standartiem. Cerams, ka jūs e, varēsiet e, arī šo signālu nodot tālāk. Bet ko es vēlējos sacīt? Par vienotām Eiropas debesīm. E, mēs zinām, ka mums ir politiskā griba no komisijas, tāpat arī šeit uh, Eiropas parlamentā, visās grupās, visām partijās, lai tiktu panākt šīs eh, programmas pabeigšanu. Bet tas, ko dalību valstis īsti neatzīst, ka kopā ar Cezaru visam šīm tehnoloģijām, ko mēs varēsim pārdot visur pasaulē, kuras mēs uh, izgudrojām un konkurēsim ar amerikāņiem, tajā mēs iegūsim visās frontēs. Varbūt jūs varētu painformēt mums par aktuālāko. Mēs zinām, ka tur ir daudz interešu, bet tas īsti nav pieņemams e, šī cīnīšanās uz priekšu un atpakaļ. Tas viss kavē procesu, vēlos vienkārši dzirdēt jaunāko. Un noslēgumā par Gibraltāru. Gibraltārs ir Britu suverēnā teritorija un kolēģi, kas izdara komentārus par Britu suverēnu teritoriju, nav pieņemams, ja valstu valdībām ir problēmas, lai tās to apspriež. Komisijai tas nav jāskata. Deputātiem tas būtu kā jautājums jāliek vienā. Tas ir plašāks jautājums nekā tiek transporta nozarē. Un tad, kad cilvēks sāk komentēt par Britu teritorijām, Es nekomentēju viņu teritorijas. Tas arī viss, paldies. Es vienalga aicinu pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika, jo tas nav godīgi pret tiem, kas to dara. Andersens kundze. Thank you. Paldies. Es zinu, ka mēs visi vēlamies eh, panākt vienotu Eiropas transporta telpu, kas būtu uh, ilgspējīga uz 2050. gadam, bet komisāra kungs, ņemot vērā jūsu pieredzi, ņemot vērā, ka mūs 95% Eiropas transporta atkarīgi no naftas, naftas produktiem, ko īsti mēs darīsim, lai virzītu ES politiku līguma ietvaros tādā veidā, lai mēs vismaz tuvotos saviem mērķiem šajā jomā. Šobrīd izskatās, ka mēs esam ļoti tālu prom no vēlamā. Paldies! Man ir pašam ir trīs jautājumi. Jūs runājāt par pilsētvidas mobilitāti. Mēs analizējām, ka secinājām, ka 60% no struktūra fonda līdzekļiem nonāk autoceļos un tikai 20% dzelzceļā, bet zinām, ka transports pilsētās e, rada 70% no emisijām. Kā jūs vēlaties pie šāda investīciju sadalījuma panākt e, klimata jomā attiecīgos mērķus? Eh, dzelzceļa jomā. Eh, mēs mērķis dzirdējam, bet kā izskatās ar eh, konkurenci starp transporta veidiem? Katra lokomotīve, kas viņiem tā ir jāmaksā, tur ir viss ierobežots, bet autoceļu jautājumā tas viss ir absolūti brīvprātīgi. Piemēram, Šveicē viena maksa, Vācijā ir trīsreiz lielāka. Tas, tā ir negodīga konkurence, un ja tas eh, nemainīsies, tad dzelzceļam nav nekāda nākotne. Šorīt no Itālijas eh, ministra, nu, es uzdevu viņam līdzīgi jautājumu. Ja jums būtu izvēli divos gados par simts miljoniem samazināt uh, no Berlīnas līdz Vroclavai, no ceļu no piecām stundām līdz divar pus, stundām un radīt eh, darba vietas, bet par 20 miljārdiem eh, urbt eh, tuneli cauri Alpiem, kas uh, rad, radīs tuneli. Kas būtu jūsu prioritāte? Ministrs teica, ka privāti man to pateiks. Cerams, ka jūs būsiet drosmīgāks un pateiksiet to atklāti. Tagad vārds jums. Much, uh, uh paldies priekšsēdētāji, paldies arī deputātiem. Ļoti daudz jautājumu. Uh, centīšos eh, pēc iespējas eh, lakoniskāk runāt. Par Malaizijas avio laineru MH17. Man personīgi jāsaka, ka ka saistībā ar šo incidentu tas viss ir ļoti šokējoši, un šobrīd mēs nevaram pateikt, ka situācijas risinās pozitīvā virzienā vai labi. Nē, vēl īsti nav skaidrs, ka viss iet noteikti tā kā nepieciešams. Protams, ka starptautiskās izmeklējuma noteikumi ir skaidri. Izmeklēšana jāveic, eh, un tas jādara valstī, kur šī katastrofa ir notikusi, tā ir Ukraina divām valstīm ir tiesības sūtīt akreditēts eksperts. Tās ir valsts kā Malaizija, kam piedar šīs aviolīnijas, un ražotājs, Boeing ražotājs ASV. Pārējie, tad, protams, valstis, kur ir lielākā daļa cietušu, bojā gājušu, var arī sūtīt savus cilvēkus. Bet, manuprāt, šobrīd visi ir gatavi, tā skaitā mēs, sūtīt savus ekspertus, lai piedalītos šajā izmeklēšanā. Jautājums ir par citu. Tur nav nodrošināts perimetrs. Mēs redzam šausminošu attēlus, kā bojāgājušie līķi, kā, kā pret tiem izturās, eh, ir jānodrošina Eh, situācija tāda, lai eksperti varētu strādāt. Eksperti nav karavīri, viņi nav raduši strādāt militāru draudu iespaidā. Protams, ka drošības aspekts izmeklēšanai ir ļoti svarīgs. Ja jā, izmeklēšanai jāsniedz atbildes uz jautājumiem, eh, Jābūt skaidram, kas ir jādara, lai no tā izvairītos. Protams, kā ar pasažieru lidmašīnas notriekšanu ar īpašu tam pielāgot militāru aprīkojumu palīdzību, nu, tas nav kaut kas tāds, no kā būtu viegli izvairīties. Jautājums ir par ko citu. kā drīzāk kā būtu mums jāizturas pret eh, bīstamām zonām, karadarbības zonām. Par to mums jādomā. Ir. IKO tas ir jārisina starptautiskā aviācijas organizācija. Viņiem ir procesi attiecībā uz visiem, visām zonām. Un ir skaidrs, ka jābūt noteikumiem, kā paziņot, ka kāda karadarbības zona ir pilnībā slēgta, jo Ukraina tagad slēdza šo zonu kā kārdarbības zonu, bet 14. jūlijā viņi slēdza tikai eh, šo eh, telpu līdz 32 tūkstošu pēdu augstumam, kas eh, nav pie, pietiekam, ņemot vērā to, ka teroristiem to rīcībā ir no plecu izšaujams raķets tikai Tūlīt pēc šīs sanāksmes man būs tikšanās ar krīzes centra pārstāvjiem, lai apspriestu drošības jautājumus. Mēs vēl šobrīd eh, nezinām pārāk daudz detaļu. Mēs precīzi neesam redzējuši vēl eh, pierādījums. Katram mums varbūt ir apsvērumi un minējumi, bet eh, konkrēti pierādījumi vēl nav redzēti. Mūsu eksperti ir gatavi, mēs esam gatavi sadarboties arī KAU. Šodien man būs arī saruna arī KAU ģenerālsekretāru par šiem jautājumiem, par to, kas būtu jādara. Un šis jautājums par zonu noteikšanu, par krīzes e, iz, e, centra izveidu, to mēs e, izveidojām pēc vulkāna izvirduma krīzes, bet, protams, tam ir nepieciešama partneri, dalība valstis. Uh, Un tikai, eh, protams, eh, tas nozīmē darbu krīzes situācijā, nevis, ka mēs varēsim izvairīties no krīzēm. Mēs cenšamies līdzdarboties, eh, cik vien varam. Tas nav ES kompetencē. Šeit kompetence, kompetence ir attiecīgās valsts suverēnā kompetence, bet dalība valsts, protams, sadarbojas ļoti aktīvi. Kas vēl? Mēs ar visu tehnisko informāciju esam pieejami, ja tas ir eh, nepieciešams un ja tas ir iespējams. Es domāju, ir nepieciešams uzturēt kontaktus. Vēlos uzsvērt vēlreiz, ka es absolūti nepieņemam attieksme pret, pret bojā gājušo mirstīgajām atliekām, viņu personīgajām mantām Tas kaut kas iepriekš nepieredzēts. Tad par Itālijas prezidentūru. Pārēj pie konkrētiem jautājumiem. Tātad Itālijas prezidentūra. Esmu ticies ar Itālijas ministru vairākas reizes. Viņš ir ļoti apņēmies padarīt to par ļoti nopietnu prezidentūras laiku. Mēs piekrītam, cieši sadarbojamies ar Itālijas prezidentūru un nodrošinām visu nepieciešamo atbalstu, kas mums tiek prasīts, visu nepieciešamo sadarbību. Bet šeit viens jautājums bija par, par dzelzceļa paketu un, un ko tur var paveikt. Jā, nu, tas lielā mērā atkarīgs no viņiem, cik eh, labi viņi vedīs sarunas. Mēs varam nodrošināt nepieciešamo kompetenci varam prezentēt to Eiropas parlamentam, padomei, bet sarunu vešanas process ir Itālijas prezidentūras rokās. Mēs ceram, ka tā būs laba prezidentūra. Tālāk. Daudzi deputāti jautāja par sociālo dempingu un kabotāžu. Visdrīzāk tas būs tāds sensitīvs jautājums arī nākamai komisijai. Man jāsaka, ka mums nav plānots nākt klajā ar ierosinājumiem kādām lielām pārmaiņām, bet nākamā komisija un jūsu komitejai, protams, tas būs jārisina. Kabotāža tiek uzskatīta par tādu kā ļaunumu, bet tas veido tikai 2% no kravu pārvadājumiem. Bet tas kļūst par tādu kā grēkāzi visām neizdarītajām lietām sociālā likumdošanā. Likumdošana jau pastāv. Tā ir pieņemta. Runa ir par šīs likumdošanas izpildi. Sociālā jomā šī likumdošana ir. Tāpat arī uh, izveidas uh, dibināšanas noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu. Tas jau saistīts ar citām lietām. Ir. Mēs sagatavojam ziņojumu, kurā kur mēs apspriedām arī ar Eiropas parlamenta deputātiem. Komisija ir eh, pilnībā gatava skatīt šos jautājumus, kas atrodas mūsu kompetencijā, bet sociālajie jautājumi ir tiešajā dalību valstu kompetencijā. Bet man jāuzsver, kā Zils kungs sacīja, 2004. gadā kabotāžu ierobežojumi tika uzskatīti par eh, tādu pagaidu ierobežojumu, kas drīz tiks atcelt bet viņi joprojām ir spēkā. Un tas, manuprāt, parāda, ka tā, tāda ir um, tendence vainot kabotāžu pie visām problēmām transporta nozarē, bet tas nav īsti korekti. Ar ko mēs sadarbojamies? Mēs uh, sadarbojamies ar visiem kolēģiem, īpaši ar Hedegards kundzi, atbildīgi par klimatu, sadarbojamies ļoti svarīgos jautājumos. Un vairāk vai mazāk vienmēr esam spējuši rast kompromisu. Ir īpaši ar svarīgo jautājumu par IKO, lai izvairītos no liela komerciāla konflikta, par emisiju tirzniecības jau, par jau, pro, problēmām jautājumiem. Tālāk. Par ostām Un nu, tas, protams, ir jāapspriež Eiropas parlamentā, arī padomē. Jūs jau zinat, ostu pakete ir tāda pieticīga. Komisija ir izvairījusies no lieliem politiskiem jautājumiem un sensitīviem jautājumiem, tikai ierosinājusi uzlabot ostu darbību. Līdz ar to es uzskatu, ka šeit var panākt eh, saprātīgu kompromisu. Par valsts atbalstu un citām lietām. Tā tad atkal. Mēs cieši sadarbojamies ar konkurences iestādēm un savu kolēģi Almuniskungu. Mums nav vienmēr vienādi viedokļi, bet tāda ir dzīve. Mēs cenšamies uh, rast uh, racionālu un pamatot un pieņemam risinājumu kompromisu ļoti stingro Eiropas konkurences noteikumu ietvaros un ņemot vērā nozars specifiku, lai mazinātu konkurences negatīvo ietekmi, piemēram, aviācijas jomā, savienojot eh, perifērus valsts ar centru un citām problēmām. Drošības ceļa Jā, tātad šis priekšlikums eh, skar tehniskos parametrus lielajām kraus automašīnām, tas viss virzās uz priekšu. Un necessary um, legislation. Then it's uh, all this. Nepieciešama likumdošana tiks pieņemta. Tālāk bija šie citi jautājumi. Maisners kundze, mēs centāmies rast uh, līdzsvars ar dažādiem mērķiem, kas dažkārt ir pretēji. Par MPG pilotu projektiem, izmēģinājumu projektiem, mēs sadarbojamies ar Eiropas Investīciju banku. No mūsu puses resursi ir pieejami, mēs esam gatavi finansēt to, bet Eiropas Investīcija bankā vēl ir procesā, tā vēl viss neiet tā kā vēlams par alternatīvām degvielām. To jautā arī citi To mēs šobrīd darām no pētniecības budžeta, tas ir eh, pieaudzis transporta pētniecības. Mums, protams, ir liels eh, problēmas eh, izvēles izdarīšanā. Šobrīd, es domāju, ir ļoti sarežģīti izdarīt izvēli un pateikt, kāda veida alternatīvā degviela tiešām būs dzīvotspējīga un ilgspējīga. Mēs atbalstam daudzus projektus, un to mēs spējam darīt protams, zināt, ka direktīva ir pieņemta, ir šie uzlādes punkti, bet nafta, protams, joprojām ir ļoti efektīva un visa no tā ražotā degviela ļoti populāra. Bet aviācijas nozara, lielās aviolīnijas izmanto jaukto degvielu ar biodegvielas pieaugumu. Un, protams, tehniskie standarti, lai samazinātu degvielas patēriņu, pēdējo, teiksim, 15 gadu laikā ir milzīgi bijuši. Atcerieties, kāds bija patēriņš degvielai automašīnām iepriekš un kāds tas ir tagad. Par naftu un Zviedru jautājumu par viltotajām autovadītāju tiesībām Tas drīzāk ir eh, jautājums pašai Zviedrijai. Vai jūs tiešām vēlaties, lai šādi jautājumi nonāktu Eiropas līmenī un mēs regulētu visu šīs autovadītāja apliecības un citu, tad jūs kritizēsiet mūs, ka tas tiek darīts Eiropas Savienībā, kas eh, nodarbojas ar sīku jautājumu risināšanu. Par savienojumu ziemeļos. TNT tīkls ir apstiprināts. Dalībvalsts to ir izdarījušas. Pēc lielām garām sarunām tika panākt vienošanās, ka ir arī koridors, kas uh, iet arī ziemeļos. Botnijas koridors. Kas tad vēl? Priekšsarētāji jautājums par pilsētu mobilitāti. Nu, es teiktu, ka šo piecu gadu laikā pilsētas eh, transports, pilsētas mobilitāte ir bijis ļoti aktuāls, bet mums nav mandāts tāds risināt. Tie ir vietējie, vietējā mēroga jautājumi, bet viņi vēršas pie mums pēc palīdzības, prasa kaut ko darīt, jo, kā pareizi norādījāt, pilsētu transports, protams, ir sastrēgumi, problēmas cilvēkiem, papildus izmaksas, bet šobrīd tas ir subsiditācija jautājums. Bet pētniecības ziņā mēs atbalstam daudzus pilsētvidas transporta projektus, un tas ir arī skatāms konkurences starp dažādiem transporta veidiem. To mēs ar priekšsarētāju Krāmeru esam apsprieduši gadiem. Kā jums liekas, kā būs, kad uh, Vācija tagad pieņems to, ko viņi taisās pieņemt, maksu par autoceļu lietošanu? K Vācija ir teikusi ka viņiem ir 45 miljonu auto īpašnieku, viņi ir pret jebkādām maksām. Tā man ir arī teikts. Bet es saprotu šo nostāju, un mēs arī cenšamies panākt pareizo līdzsvaru, lai nodrošinātu vienlīdzīgas ekonomiskos apstākļus, bet es varētu arī pateikt daudz arguments, kādas esmu teicis, tiekoties ar autotransportu sektoru pārstāvjiem. Un pārvadātāji par akcijas nodokļiem un, un citām lietām arī daudz ko varētu pateikt, bet nākamam periodam ir nepieciešama skaidrāk noteikumi, lielāka caurskatāmība par dzelzceļu paketu. Viens jautājums, ko es vēlējos vēl pateikt, izmantojot dažas minūtes par atsaistīšanu. Mana nostāja šeit pat parlamentā ir bijusi vien tā pati. Vai dzelzceļš šobrīd ir ļoti sašķelt, fragmentēt. Šobrīd mēs esam izlēmuši, ka ir nepieciešams pārvarēt šo tehnisko fragmentāciju, un tas ir labi. Bet par infrastruktūru. Ja jums ir vilciens Itālijā, un vēlaties braukt uz Poliju, jums ir jāatbrauc cauri Austrijai, Vācijai, samaksājat par infrastruktūru visur, bet kas nav pieņemam, kā iekasētāja līdzekļi par infrastruktūras izmantošanu nonāk mana konkurenta kabatās. Un tas ir tas, no kā būtu jāizvairās ja mēs to varam izvairīties, eh, no tā izvairīties esošo sistēmas ietvaros labi, bet ja nevaram, tad kaut kas ir jāmaina. Mans konkurents atnāk un manā valstī nopērk kādas infrastruktūras elements vai uzņēmums. Un tas ir tas, par ko es vairāk esmu nobažījies par šo atsaistīšanu. Par tuneļiem un jautājumiem, ko mēs esam apsprieduši jau daudzkārt iepriekš. Vai varat iedomāties, ka Eiropas komisija pēkšņi paziņo, mēs apturēsim Brenner tuneļa būvi, jo tā nav racionāla ideja. Es nedomāju, ka to kāds var iedomāties. Kā komisija to varētu atļauties? Nē, tas ir ticis plānots, to ir darījuši dalību valstis. Visi šie lielie tuneļi ir saplānoti, Es joprojām uzskatu, ka jaunajā TNT sistēmā mēs turpinam to, kas iepriekš ir izlēmts, to ir izdarījuši dalību valstis, un mums nav tāda mandāta, lai pateiktu, nē, aizvērsim šo tuneli, nekad neizmantosim. Tas, protams, ir jāpabeidz. Bet man tāpat arī jāsaka, ka TNT tīkls ar Ertukumu kopā, kurš bija referents un Kamocākis kungu. Šie, šī projekta šeit ir daudz racionālāka. Tur nav neviens gigantisks uh, projekts, kas aprītu milzīgs līdzekļus. Paldies! Jā, es tanka auch für die... Paldies par šiem skaidrojumiem, bet es esmu vācietis tomēr ne, neatbalstu to, ka nodevs uz autoceļiem tiek iekasēts no ārzemniekiem, lai jūs man ne, nepārprastu. Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības punkts. Ja uzaicinājumu iesniegt priešlikums 2013. gadam TNT eh, projektu mums cilvēki ir gatavi prezentēt. Lūdzu. Un es saku nomā šodien. Thanks, Alles Gute. Thanks. Alles Gute. Thank you. Maybe see each other again. Thank you very much. I hope. Yeah. Oh, no, no, no. Hm? Ja, diskutieren wir heute nicht. Neliela tehniska ķībele, par to arī atvainojamies, bet tagad dodu vārds Onidī kundzei. Thank you, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tā kā tā ir pirmā reize, kad mēs tiekamies jaunajā sasaukumā, tad es arī savu kolēģu valodā vēlētos uh, jūs eh, apsveik, apsveik tos, kur ir atkārtot ievēlēti. Un eh, ir ārkārtīgi labi redzēt tos, ar kuriem esam strādājuši iepriekšējā sasaukumā. Mēs eh, turpinam jau izveidojušos tradīciju. Robi. Vienu brīdi es palūkšu klusumu zālē, lai mēs varam dzirdēt runātāju lūdzu. Uh, Paldies, ka Jūs daļu sava laika esat atvēlējuši arī rezultātu izskatīšanai priekšlikum, iesniegtajiem priekšlikumiem. Tātad, kādā veidā šis eh, trans-Eiropas, eh, trans-Eiropas tīkla darbosies? Mums jau ir izveidojusies tradīcija, ka mēs eh, atskaitamies un diskutējam gan pirms priekšlikuma iesniegšanas, gan arī pēc. Arī pēc tam, kad mums ir pieejami rezultāti, jo Tas, protams, veicina mūsu dialoga norisi. Un rezultāts apkopoši patiesībā jūs tos varat redzēt brošūrā, kas ir nolikta jūsu rīcībā, rīcībā pie durvīm. Šajā brošūrā, manuprāt, ļoti precīzi ir aprakstīti visi patreiz izvirzītie projekti, kurus mēs piedāvājam līdzfinansēšanai. Un Protams, eh, tas noteikti arī būs diskusiju pamats. 11. martā beidzās eh, priekšlikuma iesniegšanas termiņš, kā vienmēr mums bija divu raundu izvērtēšana. Vienu izvērtēšanu veids tikai un vienīgi INEA, kas ir atbildīgā aģentūra, un tad ir vēl viena izvērtēšana, ar kur nodarbojās Eiropas komisijas konkrētais ģenerāldirektorāts. Mēs esam paredzējuši 280 miljonus eh, daudzgada finanšu program, programmām un 30 eh, miljonus igadējām programmām. Protams, eh, daudzgadu finansējumā ir vairāki projekti un dina... mēs esam paredzējuši finansēt 230 miljonus šajā jomā. Un tomēr eh, ir ļoti labi projekti, kas būtu īstenojami uz eh, igadējas bāzes, un mēs esam paredzējuši līdzekļu palielināšanu līdz 91 miljonam. Tātad, eh, ko mēs varētu mācīties no šo iesniegumu etapa? Pirmais, projekta kvalitāte visu laiku pieaug, un tas, protams, priecē ne tikai projektu kvalitātes eh, nobrieduma ziņā, bet um, arī tas, ka projekts šobrīd daudz vairāk atbilsta mūsu prioritātēm un politikas virzībām. Protams, ir tādi būtiski aspekti kā transporta ieguldījums eh, dekarbonizācijā, bet mēs vēlamies uzlabot arī mm, citas jomas. Otrs ir vesela virkne ārkārtīgi interesantu projektu tā saucamajā inovatīvajā jomā. Tas bija viens no aspektiem, kurus daudz no jums uzsvēra iepriekšējā sasaukumā, un daudz no jums smagi strādāja, lai tas tiešām piepildītos. Alternatīvās degvielas, dažādiem transporta veidiem, tātad mēs nerunājam tikai par elektromobīļiem, kuri pārvietojas pa ceļiem, bet ir vairāki projekti, kuri runā par alternatīvajiem, alternatīvajām degvielām gan jūras transportā, gan arī iekšzemes ūdeņu transportā. Ir ļoti labi projekti arī jaunu, inovatīvu satiksmes pārvaldības sistēmu ieviešanā. Tas attiecās gan uz iekšzemes ūdens ceļiem, gan arī uz citiem par kravu pārvadājumiem, par kravu terminālu veidošanu un to uzlabošanu, rekonstrukciju, bet eh, uzlabot arī kravu plūsmu, kravu ceļus. Ir arī tādi projekti, kuri ir paredzēti transporta trokšņu samazināšanai, un eh, tas ir ārkārtīgi būtiski īpaši kravas, kravu pārvadājumos, kravu transportā. Uh, Un eh, ir arī projekti par tā saucamo drošo parkošanos, un eh, parlaments arī to ir uzteicis. Trešais eh, - pārobežu aktivitātes. Katru gadu arvien vairāk mēs redzam projektus, kā gan projekta īstenotāji, gan arī dalību valsts vēlas sadarboties pāri robežām un uh, iesaistītās puses apzinās, cik uh, ļoti svarīgi ir vienmēr sadarboties pāri robežām, ja tas ir nepieciešams. Pie tām ne tikai teorētiski runāt par to, ka jā, to vajadzētu. Un visbeidzot, man interesanti šķita, un maniem kolēģiem arī, ka mēs um, Daudz sagaidam no šiem projektiem. Projektu īstenošanas e, procents ir ļoti augsts. E, smaga joma ir arī e, gaisa pārvadājumi. Un, piemēram, TMS ir jaukti rezultāti. Un uh, tā kā ir ārkārtīgi strikti interoperabilitātes noteikumi, tad šeit īstenošanas procents varbūt nav tik veiksmīgs kā citiem un arī netik veiksmīgs, kā mēs sagaidījām. Un e, šie projekti ir ļoti labi projekti tad mūsu prioritātēm. Jūs jau ziniet šos lielos projektus. Visticamākais, ka lielākā daļa šo projektu īstenotāju pilnā mērā izmantos, izmantos jaunā režīma noteikumus un tā saucamais Connecting Europe Facility, un e, šis e, domēns būs pieejams sākot no septembra. Paldies! Paldies arī par apsveikumiem, kurus izteicāt. E, Ismailam Ertugam vispirms vārds. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies un Idīkungam. Es domāju, ka atzinīgi var novērtēt eh, to darbu, ko Eiropas komisija paveikuši šajā <laughs> jomā. Arī igadēja finansējumi, kas šajās, šajās procedūrās tiek piešķirts. Kopsvilkumā varam teikt, ka mēs atzinīgi varam novērtēt to, ka vairāk kā puse, pat 75%, nevis 57% vērsta tam, lai panāktu to, ko mēs vēlējāmies pārlikt lielāks eh, kravu apjoms uz dzelzceļu no autoceļiem, bet ir jādara daudz vairāk ETS eh, e jomā. Ir īpaši RTMS ietvaros mums ir 7% tikai, kas manuprāt ir par maz. Tāpat arī šeit ir e, sarežģījumi ar koordinēšanu, tie būtu jānovērš. Kas attiec uz jaunajiem piešķīrumiem kopumā, var uzskatīt, ka tāda nevienmērīga geogrāfiskā sadala Eiropas Savienības ietvaros ir diezgan skaidra redzama. Ziemeļa Eiropa koncentrējas lielākā daļa un diezgan maz ir Eiropas dienvidos. Es domāju, ka, lai apmierinātu šos 10 miljārdu eiro no 26,2 miljārdiem eh, koheizijas līdzekļiem. Šeit var būt vajadzīgs tomēr līdzsvarotāk to sadalīt, vienmērīgāk. Bet kā ēna referents iepriekšējā sasaukumā es pozitīvi vērtēju to atbalstu, eh, kas ir sniegts alternatīvai degvielai eh, attiecībā uz Clean Pass for Transport arī daudzies sašķirinātās gāzes eh, projekti parāda, ka um, dalībvalsts vēlas iegūt lielāku neatkarību no gāzes piegādēm. Attiecībā uz daudzgadīgiem projektiem eh, man ir viens jautājums, kā deputātam no Austrum Bavārijas tas ir aktuāls jautājums. Es domāju, jūs saprotat, par ko es vēlos jautāt. 79. lapspusē ir runa par pētījumiem par sagatavošanas darbiem Straubinga un Fershofena uz Donavas upes 7,8 miljonu eiro. Paredzēti 50% nāk no TNT. Jautājums ir, par ko šie naudas līdzekļi tiek piešķirti? Kam tieši? Cik es saprotu, sabiedriskai informēšanai var būt, bet ar kādu mērķi? Ar kādu mērķi šis darbs ar sabiedrību tiks veikts? Kāpēc es jautāju? Jāsaka, šeit ir runa par diezgan ievērojumu summu darbam ar sabiedrību. Kaut arī mēs zinām, ka nekas nav īsti paveikts, kā vien tikai šāds darbs ar sabiedrību. Bavārijā Donavas e, apbūvēšana, vismaz Bavārijā, nav atzinīgi vērtēt pretēji tam, kā komisija to vēlas. Paldies, Ajala Sender tālāk. Sí, gracias, eh, gracias. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, bija ļoti interesanti uzklausīt komisijas pārstāvu prezentāciju, bet eh, es vēlējos pieskarties citām problēmām vispārīgākas dabas. Par budžeta, par budžeta samazināšanu komisijas priekšlikumā. Un eh, kā jau mans kolēģis Artugungs tikko teica, ļoti labi pārdomātos teikumos, ir ļoti maz projektu, kur ir bijuši apstiprināti, un ļoti maz projektu, kas īstenot tieši Eiropas dienvidos. Vairāk projektu tiek īstenot Eiropas centrā un ziemeļos. Kāpēc? Iespējams, ka atbildi varētu būt eh, ekonomiskā situācija dienvidos, kas neļaus mums tik lielā mērā piedalīties eh, projektu izpildē. Varbūt, ka varētu īstenot eh, sava veida elastību, kā tas tiek piemērots struktūra fonda izmantošanā. Tātad, lai projekti, kur ir uzsākti, netikt pamesti novārtā, bet tomēr novest līdz galam. Gaisa kontrola un gaisa, kontrolas pār, gaisa satiksmes pārvaldība. Saprotu, ka ir projekti, kuros ir paredzēts 20% līdzfinansējums, bet eh, dzelzceļa projektos tas ir 50%. Kāpēc? Kāpēc ir eh, tik liela atšķirība? Tātad 50% eh, un 20%, 40% un 10%. Es nezinu, kā tas ir. Vai 10% aiziet vidēji vai kāpēc? Un visbeidzot. Man ir eh, zināmas bāžas par urbāno transportu. Ir jāņem vērā vesela virkne Mm, aspektu. Ir projekti, kur ir iesniegti, bet eh, es nezinu, vai jūs tos esat izskatījuši. Paldies, tālāk Maizners kundze. Jā, paldies. Izmēls Ertuks jau pateica lielāko daļu no tā, ko es vēlējos teikt, to es neatkārtošu. Protams, žēl, ka Eiropas dienvidos nav tik daudz projektu apstiprināt, tas arī saistīts ar darba vietām, ko tas rāda, to mēs tieši vēlētos, bet varbūt tas vēl notiks. Man ir konkrēti jautājumi. Un Idī kungam liels paldies Jūs nepateicāt, cik lielā mērā šie projekti, kas ir apstiprināti, ir, vai var tikt saistīti ar projektu obligācijām. Mēs atgriežamies atkal un atkal pie šī jautājuma. Mums šobrīd ir gan iz trīs reizes vairāk līdzekļu infrastruktūrai, bet tāpat laikā mēs apzināmies, ka tas nav pietiekami. Ar projektu obligācijām mums ir eh, šāds sviras efekts ar līdz 20 mm, kārtīgi finansējumu apjomu, ļaujot piesaistīt uh, Un pieredze rāda, ka tas viss notiek diezgan lēni. Ko komisija varētu darīt, lai to pātrinātu? Uh, pateikt Eiropas investīcija bankai, bet tad, kad es jautāju investīcija bankai, nu, viņi saka, viņu visam gatavi. Nu, kur tad ir tā īstā aizķeršanās? Atsevišķās jomās jums ir labāki projekti, citur varbūt mm, netik labi, kā cerējāt. Varbūt arī no mūsu puses, no attiecīgajiem dalību valstīm, varbūt, kur ir iespējams um, izdarīt spiedienu uz valdību, lai tiktu izdarīts vēl tas, kas nav izdarīts. Jo, ja ir kaut kas tāds, kas ir eh, nepieciešams, būtu labi zinām, kur mēs savā valstī varam arī pieklauvēt pie kādām durvīm un eh, pateikt, kas ir nepieciešams. Uh, Un savādāk jāsaka, jā, es uzskatu, ka ir labi, ka tik daudz uh, atbalsta ir dzelzceļam, bet arī iekšējiem ūdens ceļiem uh, tur daudz atbalsta nepieciešams, savādāk mēs to neizdarīsim. Un noslēgumā uh, sašķirinātā gāze, alternatīva enerģija, intelektuāls transporta sistēmas, nu tas viss lietas, kas mums ir nepieciešams, savādāk mēs nevarēsim virzīties uz priekšu. Jā, paldies, Vandenkamp kungs. <clears throat> Voorzitter, dank u zeer. Ik doe natuurlijk alle... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, tiešām daru visu, kas iespējams, lai pēc iespējas ātrāk aptvertu informāciju. Neesmu vēl to izdarījis, un tomēr jautājums par noraidītajiem projektiem. Uh, vai tie tika noraidīti kvalitātes apsvērumu dēļ vai naudas trūkuma dēļ. Un otrs jautājums. Šorīt eh, Itālijas prezidentūra mums sniedz rakstisku ziņojumu, proti Itāļi ir nākuši klajā ar ideju, ka vajadzētu izmantot un piesaistīt vairāk privātas līdzekļu šāda rakstura projektiem. Vai tas stāsies spēkā jau šogad, nākamgad, proti cik ilgs laiks paies, kamēr mēs uh, izmantosim šo iespēju piesaistīt arī privātos līdzekļus Eiropas projektos. Un eh, ko tad eh, Itāļi varētu, kādā veidā Itālijas prezidentūra varētu ietekmēt šo projektu izpildi? Danke sehr, Karima Deli. Paldies, Karima Deli tagad. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Paldies par šo prezentāciju. Man ir vairāk jautājumu jums. Tad vispārīgi un tad arī tādi konkrētāki jautājumi. Pirmām kārtām es gribētu zināt, vai princips, saskaņā ar kuru, lūk, jūzit or lūzit, tā tad, eh, nu, vai nu izmanto līdzekļus vai, paz, vai zaudētos, tiek parasti arī izmantots. Un te es domāju par tādiem projektiem Liona Turīna, piemēram. Vai jums ir paskaidrojumi šai kontekstā? Otram Otrs jautājums, tāds vispārīgais jautājums, vai pārobežu projekti tiek atlasīti tā, kā tas noteikts definīcijā regulā par Connecting Europe Facility un TNT. Un tagad specifiskāki jautājumi. Vai jūs varētu mums paskaidrot, kāpēc? Te 20, 29. lapusē tiek, tiek, piemēram, lūk projekts Insonor vairs netiek izmantots. Otrs konkrētais jautājums. 28. lapā, vai jūs varētu paskaidrot vairāk par šo vācu projektu, kas saucas Krokodils. Kas tas tāds ir par projektu? Lūk. Un tālāk. 20. lapusē 17. as. Nesaprotu, kāpēc projekts no Parīzes iet, es nezinu, līdz ko vien Bratislavai. Kāpēc vairs nav nekāda veida vidas globālā stratēģija šeit ņemt vērā? Nu, lūk, gribētu vienkārši dzirdēt jūs atbildu šo. Danke, Herr Telička. Paldies, Teliča, mums tālāk. Visdrīzāk man būs viens jautājums, viena piezīme. Jāsaka, Man liekas, ka uzsvars bija uz to, kas ir labi izdevies. Un kaut arī īsi pieminējāt to, ka ir nepieciešams šo to uzlabot. Bet varbūt trīs, četras lietas, kas jums tiešām rada bažas. Tās būtu svarīgi dzirdēt, kur jūs vēlaties pateikt Trānu komitejai, ka šīs ir tās lietas, kas man rada bažas, tas ir tāds agrīns brīdinājums um, kaut kas tāds, pie kā mums būtu jāstrādā. Varbūt es to nesapratu vai, vai palaidu garām, varbūt jūs varētu atkārtot tad un mazliet padziļinātāk paskaidrot, kas ir tās lietas, kas rada bažas. Tad vēl viena piezīme. To varbūt izraisīja iepriekšējā runātāja sacītājs par izmanto naudu vai tā tiks atņemt šo use it or lose it principu. Par... Man ir bija eh, zināms eh, sarunas arī pēdējo nedēļu eh, laikā. Tā ir piezīmes, nav jautājums. Manuprāt, dalība valstis šī, šo principu vēl nopietni neustver. Manuprāt, viņiem liekas, ka viņiem tas izdosies, ka viņi nav pietiekami gatavi, ka viņam dabūs kādu laiku pagarinājumu, ka būs pretim nākšana, izpratne un tā tālāk. Nu, tas varbūt ir kā piezīme, kā aicinājums eh, strādāt ar mums kopā, lai šoreiz, ja mēs gribam, lai šis princips būtu loģisks, lai mēs varam efektīvi strādāt, dalību valstīm ir jāsaprot, ka otra iespēja viņiem ne, nebūs, ka 2017. gads būs pārdales gads. Tas tāds uh, konstatējums, ko es esmu izdarījis pēc vairākam sarunām, ne tikai ar tām valstīm, ar kurām esmu nesen e, strādājis, bet arī ar daudzām citām. Tā, tā drīzākā piezīme. Bet e, iepriekš uzdotais jautājums man interesē vairāk. Paldies, saka priekšsēdētājs, ar to arī runātais saraksts tiek noslēgts. Pēdējai Marija Kilonen. Kiitoksia. Paldies, e, priekšsēdētāji kungs. ir pienācis laiks izteikt lielu pateicību, jo pateicībā e, tas ir dokuments, kas izraisīs ļoti lielu interesi visā Eiropā. Mēs runājam par e, visām dalību valstīm, kurās, e, protams, visās dalību valstīs ir lidostas, ostas, ceļi, dzelzceļi. Tas ietekmēs visu mūsu dzīvi un tas kompromiss, kas ir panākts, tam es vēlējos pateikt Paldies! Droši vien, ka ik viens vēlētos kaut ko vēl vairāk, tālāk un lielāk, Un iespējams, ka tas pat ir iespējams, iespējams arī, ka nē. Un tomēr patreizējos ekonomiskās krīzes apstākļos visbūtiskākais jautājums ir tas, kādā veidā mēs varam īstenot projektus to paredzētajā laikā. Un vai mums ir kādi instrumenti, kādā veidā mēs varam pārskatīt un uzraudzīt šos projektus, lai tiešām tie tiktu īstenot tiem paredzētajā laikā. Un eh, vēl bez tam vēlējos uzdot eh, citu jautājumu par nākotni. Kādā veidā mēs nodrošināsim to, ka ziemeļos dažādi ceļi un eh, kas notiks ar, ar jūras ceļu gar Eirāziju un kas ar to notiks nākotnē. Patiesībā ir, tie ir divi lieli jautājumi un vēlētos uz tiem dzirdāt, dzirdēt atbildes. Un vēlos pateikties visiem, kuri ir devuši savu artavu šajā darbā. Jā, ich hab auch noch. Priekšsarētājs, jā, man pašam arī divi jautājumi. Vispirms, es uzskatu, ka ir labi, ka tik stingri uh, tiek ievērot šie noteikumi. Uh, ERTMS eh, mums ir 6000 eh, km garumā, bet neviena lokomotīva, kas var braukt visu šo 6 km. Tas ir nepieņemami. Es vēlos uzsvērt, cik nepieciešams ir rīkoties nekavējoties, tam ir jābūt savietojumam, savādāk to nevar pat atļaut. Kāda jēga to darīt? Otra lieta. Ne visa nauda vēl ir izsniegta. 80% 80% vagonu aprīkošana ar attiecīgajiem jaunā modeļa bremzēm izmaksāta 8 miljārdi. 10 miljārdi būs trokšņā aizsargbarjeru izbūvē. Mēs varam daudz efektīvāk strādāt un padarīt to daudz uh, efektīvāk, panākt lielāku ietaupījumu. Ja jums ir vēl līdzekļi, tad ķeraties klāt ja mēs varam trokšņu problēmu atrisināt, Eiropa daudz ko iegūtu. Jūs jau pieminējāt pozitīvo, bet eh, tur jāiet vēl tālāk. Pēdējais, Gazina Maisnere pieminēja, ka ja vēl daži projekti vēl ir finansējumi, kādu spiedienu vēl var izdarīt uz dalību valstīm, lai tās apgūtu šos līdzekļus. Tas būtu brīnišķīgs ierosinājums, bet teikšu trešo reizi 100 miljonu eiro mums ir nepieciešams no Berlīnas līdz Vroclavai izdarīt. Polija ar Eiropas līdzekļiem to ir izdarījuši, elektrificējuši, un no Vroclavas līdz Vroclavai robežai, visi gatavs. Vācija izdarīja to tikai līdz kodbusai. Tur trūkst 50 km, tāpēc ir divreiz jāmaina lokomotīva un nepieciešams 5 stundas. Un, tāpēc, un tā kā tas ir tik slikti, ka tālsatiksmes autobus tas ir to ātrāk nobrauc eh, nekā dzelzceļš. Pirms kara divā pusstundas to varēja izdarīt. Uh, un tā kā tas šobrīd uh, ir, tad eh, Deutsche Bahn vēlas vispār atteikties no šī š, eh, maršruta. Un Vroclav ir UNESCO mantojuma sarakstā iekļaut pasaules. Es jūs labprāt atbalstītu, ja jūs varat izdarīt spiedienu uz Vācijas valdību un pateikt viņiem vienreiz, ka mums ir līdzekļi ķerēties vienreiz pie darba. Bez solidarnošķi Berlīns mūrs nebūtu kritis. Kaut vai tādēļ ir nepieciešams savienot ar Vāciju, ar mūsu kaimiņiem uz austrumiem Poliju. Ja jūs kaut ko tur varat izdarīt, es labprāt to izdarītu. Šajā virzienā jāstādās 100 miljonu problēmu. 10 miljārdu Štutgartē redz nekādu problēmu, bet 100 miljonu šeit nav nekas iespējams. Varbūt jūs kaut ko varat darīt. Ar to arī mēs beidzam mūsu diskusiju un došam savreiz vārdu, lai jūs atbildētu uz šiem jautājumiem. Thank, thank you very much to all of you for. Un liels paldies par visiem šiem jautājumiem. Es atvainojos, es aizmirsu vēl vienu lietu. Kas notiek ar eh, Lions Turīnas eh, tuneli? 12 miljārdi bija jābūt izmaksām. Francijas eh, revīzijas palāta teica, ka tas tagad maksās 26 miljārdus. Ko, ko tad komisija tagad darīs? līdzfinansējums no Eiropas Savienība līdz 40% attiecas uz 12 miljārdiem vai uz 26 miljārdiem. Ja arī jūs varat pateikt, ka ja tas ir tik dārgi, tad tas nav vērts. Ko, kā rīkoties šajā problēmas gadījumā? Thank you for all this. Liels paldies, paldies par visiem šiem jautājumiem. Centīšos atbildēt uz visiem pēc kārtas. Un tad sniegšu papildus informāciju Pirmām kārtām, ka, protams, mans darbs ir skatīties uz visu to, kas ir paveicies pozitīvi, un jūsu darbs, protams, ir meklēt kļūmes un vērst uz tām uzmanību. Bet, nu, ja nopietnāk, tad uz atsevišķiem jūsu komentāriem atbalstot, protams, viena no tādiem, viens no tiem lielākiem trūkumiem, bilšanās avotiem nenoliedzami, situācija, kas joprojām neuzlabojas, ir tas fakts, ka mums joprojām ir būtiska nelīdzsvarotība starp projektu kvalitāti, ko piedzīvojam. Ne tik vien projektu skaitā, tātad ir šīs vārtības, bet arī projektu kvalitātē. Atš, ziemeļ, starp ziemeļiem un dienvidiem. Un arī redzam, ka atsevišķās jaunajās dalībvalstīs ir samazināts ne, eh, projektu skaits. Tas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Tas ir būtisks izaicinājums mums visiem. Jo, protams, mēs šeit nerunājam par reģionālās kohēzijas fondu, mēs runājam par tādu projektu izvēli, kas ir kvalitatīvi, kas ir labi, un turklāt mums ir arī atbildība pārliecināties, ka tīkls, tā kā mēs to esam definējuši vismaz teorētiski uz kartes, patiešām attiecīgi arī tiek veidots. Un šai kontekstā ir eh, nu, diezgan kopējā ietekme uz ekonomiku, un tas ir, ar to viss ir kārtībā, bet mums daudz labāk jāstrādā pie plānošanas, saskaņošanas ar to, kas notiek Eiropas infrastruktūras savienošanas projektā, jeb Connecting Europe Facility, un tajā, kas notiek ar reģionālajiem fondiem. Pirmā ļoti svarīgā vēsts, un es jums varu pateikt to, ka apmeklējam un runājamies ar kolēģi no DJ Regio, uh, lai uzmanīgi sekot un šīm saiknēm. Otram kārtām. Par kohēzijas valstīm runājot un par novatorismu runājot, kur jūs runājat par šiem desmit miljardiem, kas tiks padarīti iespēja, pieejami kohēzijas fonda ietveros, tā būs iespēja, manuprāt, tiešā veidā ietekmēt plānošanu kohēzijas valstīs un no paša sākuma strādot pamatojoties uz projektu kvalitāti un nevis tikai mēģinot no ātri samest kopā sarakstu, ko likt priekšā, tāpēc, ka ir kaut kāds termiņš noteikts. Trešais elements, ļoti svarīgs elements, mums daudz labāk jāmobilizē tehniskā palīdzība. Tāpat arī ir jā, jāpilnveido tehniskās palīdzības pieejamība jaunajā ietvarā šīs Eiropas infrastruktūras savienošanas uh, eh, instrumenta kontekstā. Jau esam piedāvājuši vairākas iespējas to darīt. Tās piedāvā atsevišķām valstīm, kurās pastāv trūkumi projektu sagatavošanā, uh, saņemt atbalstu, lai varētu likt priekšā projektus. Nu, es domāju, ka izmantojot šādus trīs darbības ceļus, mēs varam diezgan būtiski uzlamot rezultātus jau, jau līdz tam brīdim, kamēr, lūk, tiks, notiks pirmais tenders, ja pirmā izsole CEF ietvaros. Un mēs strādājam ļoti cieši, sadarbojamies ar dalību valstīm, lai šie projekti nāktu tādā līmenī, kas mūs apmierina un lai tad tie lūk varētu tikt arī pieņemti. Otrām kārtām tik uzdots ļoti, ļoti specifisks jautājums par to, kāpēc atsevišķi finansējums 50%, piemēram, ETM projektiem nav piešķirts. Tas tāpēc, ka tie ir pētījuma projekti, un pētījums var līdzfinansēt līdz 50%. Par donavu runājot, ļoti svarīgs aspekts šī konkrētā atsauce, ko minēja Ertuga kungs. Mēs atbildēsim viņam tieši, rakstiski, es piekrītu, ka ir jābūt daudz ambiciozākiem. Nevis, un, nevis tikai veikt kaut kādu komunikācijas darbu. Lielākā daļa darbību pie Donavas notiek saistībā ar reģionālo fondu. Un tā ir joma, kur mēs gandrīz ikdienas sastrādājamies ar mūsu DigiRegio kolēģiem. Mums ir labāk, jāpār, mums jāpārliecās, ka ir labāk kuģojamība par šo ļoti svarīgu upi. Tā ir vissvarīgākā upe Eiropā, kuģojumā upe Eiropā un pilnīgi noteikti. Nu, Tas, kas notiek uz eh, Darijas Reinas upes kontekstā, ir daudz vairāk, bet vēl ir jāvajadzīgi pētījumi. Tie arī norisināsies tā, lai praktiski varētu uzrabot, uzlabot šīs upes kuģojamību. Mēs zinām, kur ir problēmas, mēs arī zinām, kāpēc reizēm politiski tas ir diezgan sarežģīti. Bet arī koordinēšanas darbs, kas mm, norisinās koordinējot uh, darbu starp dažādiem koridoriem ir prioritatīvs. Projekta obligācijas. Nu, vēl viens garš stāsts. Vēl neesam te nonākuši pie rezultātiem. Domāju, ka svarīgi šajā, šī tendera kontekstā um, konstatēt, un to jūs redzēsiet arī visos materiālos, ko jums piedāvājam, ir konstatēt, ka vismaz pirmo reizi ir pavisam tādi skaidri pētījumi, kas var um, nu, pat piedāvā tāda veida sarežģītu finansējumu kā projektu obligācijas. Tās ir labas ziņas. Ar to, protams, nepietiek. Joprojām nav pietiekami daudz projektu, nav pietiekami daudz dalību valstu, kas vērstos pie mums ar nu, tādu spēcīgu vēlmi izmantot projektu projektu obligācijas reizēm, nu, tas notiek politiski nekorektā veidā atsevišķās dalībvalstīs, būsim godīgi. Citur šie projekti tiek redzēti kā ārkārtīgi sarežģīti, tos tik grūti sagatavot un daudz vienkāršāk ir vienkārši vērsties pie Eiropas investīcija bankas un lūgt parastu tradicionālu aizdevumu. To ir viegli dabūt, reizēm pat arī EIB. Tur, zinām, konkurenti mums kā konkurentu dzīvi nepadara vieglāku. Turklāt arī šādu projektu sagatavošana parasti ir ilgāka. Un tāpēc te nu ir vēstījums jums Es domāju, ka varētu mēs visi kopā izdarīt mazliet vairāk, vairāk spiediena uz eh, to, lai tiktu sakārtotas prioritātes arī EIB, kas, protams, ir galvenais eh, spēlētājs šai kontekstā, tā lai varētu resursus no EIB izmantot tādos kompleksos, sarežģītākos projektos, riskantākos projektos kas vienlaicīgi būtu arī daudz interesantāk nekā tie vienkāršie projekti, kurus teorētiski varētu iz, nu, finansēt. To mēs tiešām novērtētu, ikdienas par to cīnāmies. Vēl viens jautājums - noraidītie projekti. Jā, lielākā daļa projektu, eh, ņemot vērā, ka mums ir bijis būtisks būtisks problēmas ar līdzfinansējumu pieejumu projekti tiek noradīti pamatojoties uz kvalitāti. Atsevišķos gadījumos mums vienkārši ir jāizvēlas, nu, labākais no vairākiem projektiem, jo finansējumu pietrūkst. Vairāk privātu līdzekļu, jā. Viena no atbildēm, ko varam šeit sniegt, ir laba, respektīvi mums ir virkne pētījumu, uh, kas tiks līdzfinansēta un kuru mērķis ir sagatavot kompleksus privātus valstu partnerības projektus. Es domāju, ka tas ir tas veids, kādā virzīties uz priekšu. Un mēs to arī darām, atjaunojam spiedienu arī politiskā līmenī, lai izvēlētos šādus kompleksātus projektus. Un tos, protams, ir grūtāk sagatavot. Šis noteikums par izmantot vai zaudēt līdzekļus, jā, tas ļoti konkrēts jautājums, un tā ir atsevišķi finansējums, kas net, netiek izmantots projektos, kā piemēram Lionas Turīnas projektā, tiek izmantots citos projektos, jo šādi līdzekļi palikuši pāri, un tā tāda laba tradīcija, manuprāt, ka mēs, eh, nu, faktiski tā lūk, reciklējam šo neizmantoto eh, līdzekļus. Jaunais režīms tādā ziņā ir labāks, jo vecais režīms mums pieļāva tikai vidustermiņu pārskatu, bet tagad šī jaunā sistēma, un tas ir vēl viens, ko jūs izkarojāt sarunu rezultātā, ir tas, ka visa projekta gaitā ir iespējams īstenot novērtējumu, un mēs jebkurā projekta posmā varam pieņemt lēmumu šos līdzekļus izņemt no projekta, ja redzam, ka projekts eh, ne, nepietiekam progresē vai sastops ar nopietnām grūtībām. Bet tas ir tāds jauninājums, pilnīgi noteikti, un es domāju, ka jūs redzēsiet mūsu uzvedamies šai kontekstā, nu, krietnie agresīvāk turpmāk un īstenosim šīs normas. Vēl viens projekts ETS informācija tehnoloģijas. Jā, tas arī bija ļoti konkrēts jautājums par vienu projektu ar nosaukumu Krokodils, lielisks nosaukums, bet arī ļoti labs projekts. Tas ir viens no šiem ambiciozumiem pārobežu, reālu pārobežu projektiem. Reāla laika informācijas piegādē, kā jau teicu ievadā, mēs ļoti priecājamies, ka pirmo reizi, un tāds tiešām ir pirmo reizi, redzam patiešām tādus pārobežu IT, pārobežu ITS projektus. Jo pagātnē vienmēr ir bijis tikai, nu, tāds mākslīgi pievilkts pārobežu elements. Bet šeit patiešām runājam par tādiem būtiskiem infrastruktūras segmentiem, kas patiešām iet pāri robežām, vairākām robežām. Visbeidzot, kā pārliecināties, ka patiešām būtiski projekti tiek virzīti uz priekšu? Es domāju, ka mums ir labāk jāspēj papildināt pieejamo finansējumu CEF ietvaros ar, ar grantiem, tātad tas ir jautājums, ka mēs varētu mēģināt pēc iespējas vairāk panākt ar šiem novatoriskajiem investīciju variantiem. Otram kārtām aktīvāk, protams, mums jādarbojas arī sagatavošanas posmā. Mums ir jābūt daudz vairāk klātesošiem, mums jāizmanto arī pašiem savi resursi, iespēja robežās, strādājot ar tām valstīm, kurām pietrūkst kapacitātes projektus sagatavot. Un visbeidzot, Arī ikdienas īstenošanas darbā mums ir jābūt daudz klātesošākiem, un es domāju, ka te jūs visu droši vien redzat, kā atšķiras uzraudzības kvalitāte visu projektu um, īstenošanas gaitā, ja, no nu, atkarībā no izpilda aģentūras. Es domāju, ka CEF kontekstā mēs būsim daudz vairāk uz vietas klātesoši, daudz regulārāk ziņosim par faktisko situāciju ar projektiem. Paldies! Jā, vielen dank! Paldies! Šo darba kārtības punktu esam pabeiguši, ejam tālāk. Nākamais. Budžets. 2015. gada budžets. Referents Roberts Zīle. Vārds viņam. Thank you, Mihail. Paldies, Mihail. Savā ziņā es turpināšu ar prioritātēm nākamajam gadam, turpinot arī iepriekšējo punktu, jo mans galvenais uzsvars ir uz ieguldījumiem transporta nozarē, it īpaši izaugsmēji un stiprinātai konkurētspēja Eiropas Savienībā. Līdz ar to Eiropas infrastruktūras savienošanas projekts ir ļoti svarīgi. Es domāju, ne tikai man, bet arī citiem šeit transporta komitejā. Tāpēc finanšu ieguldījumiem jābūt ar skaidrām prioritātēm. Manuprāt, tas ir arī īpaši svarīgi tāpēc, ka šis ir jauns plānošanas periods, otrais gads jau tajā, un mēs varam izmantot šo Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, un tas to ir nepieciešams pamatot un pareizi īstenot. Izmantojot arī citus instrumentus un stiprināt administratīvo kapacitāti. Svarīgs jautājums ir arī tas, ka bez CF ir eh, arī kohēzijas fonda līdzekļi tām dalībvalstīm, kas var izmantot kohēzijas fonda līdzekļus caur CF. Un tas ir svarīgi, ka šie līdzekļi būs pieejami 2015. gadā, lai uzsākt programmas. Tāpēc eh, varbūt negluži man par pārsteigumu, bet eh, konstatējot, ka padome uh, ievērojami samazinājusi budžetu, vismaz kā to bija ierosinājusi komisija, tieši CF sadaļās 20 miljonu saistībās un 80 miljonu maksī, eh, maksājumos. Mums, protams, zināms arī atšķirības viedokļos, bet mēs nevaram piekrist samazinājumam eh, Connecting Europe Facilities līdzekļiem nākušajā gadā, bet pat uh, meklētu budžeta palielinājumu iespējas. Ja mēs eh, to panāktu budžeta komitejā šeit, tad sarunās ar padomu vēlāk tas varētu būt arī potenciāli punkts, kas izdotos. Izņemot CF, mans grupas nostāja citos jautājumus tādus, ka tur nevajadzētu prasīt vairāk. Mēs esam diezgan konservatīvi. Tāpat arī attiecībā uz aģentūrām. Tas nozīmē neprasīt pieaugumu atpakaļ iepriekšējā līmenī. Iz, ar vienu izņēmumu tad, kad šo atzinumu iesauņu, tad izņemot ēram Eiropas dzelzceļa aģentūru. Jo tiešām nav skaidrs, kad mēs varēsim pabeigt šo tehnisko pilāru, kas lielā mērā ir saistīts ar ēra spēju to darīt. Varbūt pēc šodienas diskusijām kādam tas kļūs ir skaidrāk, man godīgi sakot, nav pārliecības, ka mēs pabeigsim šo dosjē ar kapacitātes pieaugumu ēra nākamajā gadā. Ir arī cits prioritāts transportā, ar tām ir nepieciešams eh, pienācīgs finansējums, jādas eh, programma, piemēram, arī Cezāra. Mūsuprāt, arī tas ir ļoti svarīgs jautājums nākamā gada budžetam. Par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbiem es neierosinātu nekādus jaunus pasākumus vai jaunus izmēģinājumu projektus. Mums ir trīs šādi sašķirinātās dabas gāzes kuģi, ehm, gan arī pusmiljons maksājumos. Absolūti neskaidrs situācija, nulle saistības, nulle maksājumi vēl vienā projektā. Uh, tekoš, eh, ritošā sastāvu modernizāciju. Būtu labi, ja komisija varētu paskaidrot, kāpēc tur ir tāda situācija, kāpēc tur ir nulīts abās sadaļās šajā projektā. Trešā visp vispārīgās aviācijas statistika un galvenie skaitļi arī šeit ir nulles, nulles saistībā un nedaudz tikai maksājumos. Uh, Tāda ir man vispārīgā pieeja. Mums bija šodien laba sanāksme ar ēnu referentiem. Ja zaļie ierosinās jaunu izmēģinājumu projektu trūkstošiem posmiem dzelzceļa sistēmā, to mēs apspriedām, tad to, e, manuprāt, mēs pat varētu atbalstīt. Vai varbūt arī kādi citi e, priekšlikumi es to kā referents varētu atbalstīt. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs. Kuri ēna referenti ir klāt? Vandenkamps, lūdzu. Es neesmu referents, es aizvietoju referentu. Marinesku kungs nevarēja ierasties šodien. Viņa vārdā un Eiropas tautas partijas vārdā. Ā, man jārunā holandiski, es atvainojos. Es atvainojos un pāriešu uz uh, e, holandiešu valodu. Tātad e, Marinesko kunga un Eiropas Tautas partijas vārdā vēlas pateikties referentam par ļoti pamatīgu darbu. Kopumā mēs piekrītam Zīles kunga nostājai, ko viņš tikko mutiski pauda pilnībā piekrītu viņa izteiktajām bažām par Connecting Europe Facility, bet būtu ļoti žēl, ja mums būtu jāaptur šo programmu īstenošanu budžetiem sludēļ. Novēlu referentam veiksmi, aizstāvēt savu pozīciju, lai saglabātu CF budžetu. Konkrētāks jautājums Runa ir par dažām aģentūrām, kurām tiek piešķirt jauni uzdevumi, bet mazāk līdzekļu. Un vēlētos jautāt, vai referents varētu aktualizēt šo jautājumu. Aģentūrām ir jāspēj pildīt savu darbu pienācīgi. Jā, es zinu, ka šis ir taupīšanas un samazinājumu laiks, bet, eh, saprotiet, aģentūrām ir jāspēj darīt savus darbs. Paldies! Izmails Ertuks nākamais, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Man jāizvieto Ines Ajala Sender, mūsu sēnu referenti. Viņa atvainojās, jo viņa nevarēja būt klāt. Viņai jāpiedalās koordinatoru sanāksmē budžeta kontrols komitejā. Vēlos paskaidrot mūsu nostāju kā sociālistu grupai attiecībā uz padoms grozījumiem 2015. gada budžeta projektam, kas ir tikai vakar tika iesniegts mums, tad mums pirmā reakcija ir stingri iebilst pret padoms samazinājumiem CEF pozīcijās, prasīsim vismaz atjaunot um, budžeta projektā minētos skaitļus un prasītu atjaunot arī gan administratīvajiem izdevumiem, gan uh, aģentūrām, aģentūra izdevumiem prasītos līdzekļus, jo uzskatām, ka komisija ir ievērojami palielinājusi 2014. un 2020. gadam aģentūrām e, pienākumus un neredzam nepieciešamību tik ievērojami samazināt aģentūru finansējumu, ja no komisijas tiek prasīt vairāk pienākumu. Nākamais punkts ir par turismu. Mēs vēlētos lielāku komisijas iesaistīšanos turismu jomā. Uh, mūsu grupa visdrīzāk iesniegs eh, šajā virzienā dažus grozījumus un piezīme no manas puses. Atsauce uz kosmiju par 11 miljonu eiro aizdevumiem ir nepietiekama, manuprāt stipri par maz. Attiecībā uz izmēģinājumu uh, projektiem un sagatavošanas darbiem mēs ar nožēlu konstatējam, ka komisija nav paredzējusi nekādu kompromisu uh, ritošā sastāvu uh, savietojamības projektiem un vēlētos prasīt, kāda tam ir iemesli. Tie ir prioritāri projekti, kurus ierosināja mūsu grupa, sociālistu grupa, un mūs neapmierina Eh, komisijas nostāja neiekļaut nekādas maksājumus un eh, neiekļaut arī apvāršana 2020 ietvaros eh, šo, pro, šī projekta atbalstu. Šī sagatavošanas darbu īstenošana paredzēta programmā pārējus dzelzceļu. Ir arī citi komentāri attiecībā uz šo atzinumu. Mēs vēlētos līdzsvarotāku atzinumu par savietojamības jautājumiem uh, eh, austrumu pusē, bet šeit vajadzētu pieminēt arī citas uh, geogrāfijas, uh, geogrāfiskos uh, teritorijas, jo tur arī tur ir līdzīgas problēmas. Paldies tālāk, Gezina Maisner. Jā, paldies! Tas ir labi, ka citi runā pirms manis, tad es zinu, ka man daudz lietas nav jāatkārto. Lielākoties mums ir uh, vienots skatījums, bet es uztvēršu, uzsvēršu dažas lietas, ko man grupa vēlas. Referents jau arī uzsvēra, ka prioritāte ir jāliek uz TNT un CEF. Ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, tur no budžeta puses izdarām absolūti visu, lai virzītu lietas uz priekšu Vienotā dzelzceļa telpa, protams, ir viena no prioritātēm, uz kur mēs vēlamies norādīt, tāpēc ir nejādes. Eh, tas viss ir saistīts ar TNT un CEF, un šīs lietas mums ir ļoti svarīgas. Kuras īsti nevaru piekrist referentam, ir tas, ka viņš uzskata, ka aģentūru finansējumā var kaut ko mazināt. No komisijas puses ir svarīgi, manuprāt, skaidrot šo nepieciešamību, jo līdz šim uh, Mēs liberāļi vienmēr esam sekojuši komisijas priekšlikumam. Tagad ērā ar dzelzceļa paketi saņems vairāk uzdevumu, EMSA arī saņem vairāk uzdevumus. Līdz ar to mums vajadzētu garantēt, ka personāls ir pietiekams un aģentūra spētu darīt savu darbu. Tas būtu mūsu visu interesēs un arī Eiropas iekšējiem tirgum un transporta nozarei. Un noslēgumā par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas darbiem. Tur ir tā, ka mūsuprāt divi ir ļoti interesanti. Eh, sašķirinātā gāze un vispārējā aviācija. Jā, mēs vēlētos, lai 2015. gadā būtu lielāks finansējums šajā jomā, bet nu, tās ir tās lietas, eh, uz kurām mēs vērsīsim īpašu uzmanību. Priekšsēdētājs, paldies! Karima Del, tā, Delī tālāk. Merci, monsieur le président. Paldies priekšādātāji. Paldies referendam par to, ka viņš prezentē šo ziņējumu vairākas lietas. Pirmām kārtām ierosinājums no padomas puses salīdzinām ar komisijas pierosina samazinājumu 2, par 2,1 miljārdu eiro maksājumos un 520 miljonu eiro saistībās. Nu, faktiski gribu vērst jūs uzmanību uz to parādību, ka tā varbūt eh, nav tāda eh, problēma, kas specifiski tieši transporta komitē, bet kom politikai kopumā. Jo tas šķiet attiec uz visu budžu, budžetu. Šādu šo, nu, ideju, protams, izstrādā valstu valdību vadītāji un tā tālāk. Un tā visa rezultātā, nu, sekas redzam, kādas ir kopumā. Nē, nē, es nejokoju. Un tāpēc gribu vērst jūsu uzmanību šai ziņojumā, kā nu referente, uz to, ka es vēlētos, lai kuģniecības drošības aģentūra EMS budžets tiktu spēcināts. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd tā ir vairāk kompetenču, vairāk pilnvaru, un līdz ar to viņiem vajadzēs arī vairāk līdzekļu. Tieši tā kā komisija to paredzēja. Gribu arī vērst jūs uzmanību uz to, ka mēs kā e- vides aizsargātāji un aktīvisti esam ierosināju, vēlamies ierosināt eh, izmēģinājumu projektu. Tādu vietēju līmeņa, vietēju līmeņa pārobežu eh, projektu revitalizēšanu, atjaunošanu visas šīs te līnijas vietējā mēroga, kas tiek slēgtas. Šis projekts ir ierosinājums. Ierosinājums, kas bijis aktuāls jau ļoti ilgi, un Eiropas parlaments to sen ir atbalstījis. Un, nu, tad, nu, beidzot, vajadzētu atrast vietu arī šim te priekšlikumam šajā ziņojumā. Lūk, tas ir tas, ko mēs ierosinām attiecībā un, nu, uz to, kas mums sakāms. Jā, damit. Rikē kungs vēl ir sarakstā. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais. Priekšsēdētāji, paldies. Gribu izteikt vienu komen komentāru attiecībā uz visu šo mm, lietu par maksājumiem un saistībām. Uh, par ko mēs visi ļoti labi zinām. Mēs cenšamies vienmēr taču domāt arī par eh, investīciju budžetu. Daudzgad finanšu plānā tāpat. Tur no, no posteņu uz posteni hm, skatījāmies, tur bija šķiet par jauniešiem runa, jauniešu bezdarbu. Tur bija 6 miljārdi eiro sākotnējie maksājumi un tad uh, tie tika ņemti, piemēram, no transporta investīcijām un pārvietoti. Tas, ko es saku vienkārši, ka, nu jā, piekrīt tām bažām, kas tika paustas, respektīvi, pastāv mm, grūti īstenot šādu politiku daudzgadu plānā. Un katru gadu jāsako līdz, protams, šai kopējai līnijai. Tas, protams, tagad pirmais daudzgad finanšu plāna gads. Mums ir jādomā par to, kas mūs gaida tālāk. Būs taču arī kaut kādi jauni projekti. Pirmais posms, lūk, noslēgsies. Nu, rezultātā tiešām ir ļoti grūti deputātiem rēģēt, saprast gadu no gada no jauna uz šīm lietām, kas faktiski jāskata būtu sešu gadu kontekstā. Uh, Man ir tādas pašas bažas, bet tiešām es vienkārši nespēju tā saredzēt kopā šos uh, priekšlikumus, tā lai beigās tiktu izmantot visi šie maksājumu piešķīrumi un tā tālāk šajā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu ietvaros. Tāpēc gribētu, lai komisija nāk klajā varbūt ar tādu neformālu priekšlikumu un paskaidro mums, kāda tad stratēģija tiks šādā veidā izmantot. Un vēl viens komentārs attiecībā uz Roberta ziņojumu. Es strādāju pie Eiropas dzelzceļa aģentūras ziņojuma, tas ir mans jājums zirdiņš. Es esmu nobežījies par finansējumu šai aģentūrai. Jo taču tika um, sagatavot visi šie likuma projekti, ar ko tiek palielināta aģentūras atbildība un visbeidzot arī rīcības apmēri. Uh, Un ja mēs tepat laikā sakam, lūk, bet nu nē, tepat laikā, kad vajadzīgi jaunas resursus, tad mēs tos nepiešķiram, nu, tad, manuprāt, būtu skaidri jānorāda, kur lai viņi ņem šos līdzekļus. Un turklāt ir taču arī tā, ka joprojām ir tiesība akti, kas tika pieņemti, un pēc 15. gadā aģentūrā varētu būt jauni uzdevumi. Resursi, ko mēs viņiem piešķiram, un es esmu lasījis ziņojums kur tiek runāts par to, ko prasīs šo jauno uzdevumu izpilda, nu, tad jāsaka, ka, nu, protams, ir atsevišķi elementi, ko varēs arī tā kā, kas neprasīs papildus līdzekļus, jo dalībvalsts ir piekritušas iepriekš jau, nu, iesniegt kaut kādus resursus un tā tālāk, bet um, pašu resursu, protams, šai aģentūrai vēl nav, vai vismaz ir ļoti nelieli. Un Un tā viņš šķiet, ka mēs tiešām palielinam šo darbu apjomu, bet faktiski, nu, iespējas iegūt līdzekļus šī darba izpildē ne, nepiešķiram. Vai tas nav solis atpakaļ? Robert, nu varbūt mums vajadzētu skaidrāk ziņojumā pateikt, ka mēs piekrītam, ka grasamies izstrādāt likumdošanas pakotni, kas noslēgsies 15. gadā, kas, un tas attieksies uz aģentūru, kurai nebūs papildus resursi. Mums uzmanīgi jāstas par šo jautājumu. Turmākajos divos, trijos gados aģentūrai būs jāpiedrā, jāpiedāvā vienotie drošības certifikāta operatoriem un tā tālāk, bet līdzekļu, kā to darīt, viņiem nebūs. Man tas uztrauc. Un visbeidzot gribu piekrīt tam, kas tika teikts par EMSA. Domāju, ka budžeta un transporta uh, komitejas abas eh, piekrita būtiski palielināt līdzekļus par 1 miljonu, e par 1 miljonu eiro. Paldies, un tagad Kalijana kundze. Kiitos puheenjohtaja. Paldies. Divas lietas. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par drošību, galvenais drošību avio pārvadājumos un jūras pārvadājumos. Uh, jo tie ir bijuši slavenā, tie ir, mēs esam piedzīvojuši ārkārtīgi nepatīkamas katastrofas, un tieši tāpēc mums nevajadzētu līdzekļus taupīt, lai nodrošinātu labāku drošību šajos divās nozerēs. Vēl bez tam ir ļoti svarīgi atbalstīt arī tātad dzelzceļu linkus, un mēs uzskatām mūsu politiskā grupa visus ar dzelzceļu saistītos projektus par ārkārtīgi svarīgiem, par pilotprojektiem. Noteikti par tiem būs vēl jārunā, bet eh, svarīgi runāt arī par um, to projektu īstenošanu, kur šobrīd tiek īstenot, paveikt tos līdz galam un nevis visu laiku nākt tikai ar jauniem. Paldies. Kurš no komisijas vēlas uz, uzstāties, lūdzu? Dear chairman, dear members. Priekšsēdētā godātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt mani šodien šeit un devāt iespēju padalīties viedoklī par budžetu projektu. Vēlos pateikties transporta komitejai par atbalstu, kas paust transporta politikas īstenošanā un paldies referentam Robertam Zīlēm par sagatavotu atzinumu. Mēs šo projektu līdz 15 gadam ļoti uzmanīgi gatavojam un cenšaties pārliecināties, ka visas vajadzības pēc līdzakļiem tiek iestrādātas programmās. Komisija ir ņēmus vērā daudzgad finanšu plānu, ko apstiprināja attiecīgās lemēja iestādes un arī nepieciešamību izm... nomaksāt visus rēķinus. Uh, un tāpēc komisija uzskata, ka samazinājumu, ko ierosina padome, ir jānoraida. Maksājumu un saistību līmenis ir jāatjauno tajā līmenī, kā tas atspoguļojas mūsu priekšlikumā, attiecībā uz pilnīgi visām programmām, to starp SEF, eh, apvārsnes 2020 un, kā, un arī piešķīrumi, kas apstiprināta aģentūrām, ierosināta aģentūrām. Aģentūra budžeta projektā, ko jūs nu pat minējāt, komisija par pamatu izmantoja paziņojumu, ko mēs eh, saucam 519 2013. gads. Šis paziņojums eh, paredz subsīdiju summas cilvēku resursiem mm, laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šie samazinājumi, ko ierosina padome, nerespektē šo paziņojumu kas faktiski tika izteikts pēc vienošanās ar budžeta iestādēm. Un tad ir arī jautājums par um, rītošo sastāvu un sa savietojamību, kur ir nulle, nulles svarība. Faktiski tas ir kaut kas tāds, ko ierosināja 2000, par 2014. gadu Tātad saistības tika izteikts, tiks veikts 2014. gadā, 15. gadā vairs tur nekā nebūs, un līdz 14. gada beigām arī tam visam vajadzētu noslēgties, tāpēc principā mums nevajadzēs maksājuma apropriācijas šai kontekstā. Ja šis projekts mainīsies vai aizkavēsies un iestiepsies 15. gadā attiecībā uz maksājumiem, tad tādā gadījumā komisija eh, attiecīgajos termiņos nāks klajā ar budžeta grozījumu priekšlikumiem. Šķiet, ka tas arī bija viss, e, nu, ko, ko vēlējos jums pastāstīt. Šeit esmu atbildējis uz visu, kas bija vajadzīgs. Paldies, tagad arī vārds referentam noslēgumā Robert Zīle. Paldies kolēģiem par komentāriem un arī jautājumiem. Vēlos rēģēt uz Dominika sacīto par ēra. Ja ēra pieņemtu jaunus darbiniekus, tad to viņi varētu, tos viņi varētu pārņemt tikai no nozars nacionālās, uh, nacionālā drošības aģentūrām, dzelzceļa drošības aģentūrām. Uh, tas būtu saskaņā ar likumdošanu un uh, likumdošanas, ceru to dzelzceļa paketu. Es piekrītu, ka tā ir problēma, bet politiski es nevaru paskaidrot, to, ka jau uh, drošības certifikātu izsniegšanu vai licencēšanu mēs uh, atstājam nacionālā ziņā, bet neļa, no nacionālā paceļam uz Eiropas līmeni, bet neļaujam viņiem pieņemt jauns darbinieks, un par to ir jāpadomā. Varbūt kā labu kompromisu grozījumu to var iesniegt līdz 3. septembrim, kad mēs balsosim par šo jautājumu. Kopumā liels paldies visiem! manuprāt, eh, visām politiskajām grupām tās nostājas nav pārāk tāls, eh, viena no otras ar dažiem retiem izņēmumiem, tā kā paldies visiem. Priekšsarētājs, paldies, vai ir citi jautājumi? Ak jā, mums vēl viena lieta, kas man jāpasaka, 19. augusts ir termiņš grozījumu priekšlikumiem. Visi ir informēti. Labi, vai ir citi jautājumi? Nē. Labi, ar to arī sanāksme noslēgta un tālāk būs koordinātoru sanāksme. To mēs pēc piecām minūtēm varam uzreiz arī sākt.